Es piedāvāju sākt darbu. Un pirmā tēma, kas mums šodien ir darba kārtībā, ir ziņojums par aviācijas drošību, kur tiek izmantoti skeneri. Un es došu vārdu Rivalīnī kungam. Lūdzu, jums tiek dots vārds. Grazie Presidente. <clears throat> Vorrei invitare la Commissione per i trasporti. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu aicināt transporta komiteju ietvert projektā sekojošu ierosinājumu. Šis ierosinājums ir saistīts ar iespējamām negatīvām sekām. Šī negatīvā sekas rodas dēļ radiācijas, ko izstaro skeneri ies, ie, iekārts. Pat pieņemot, ka šī radiācija ir diezgan neliela, tik un tā mēs gribētu vairāk akcentēt veselības aspektu. Šeit mēs izmantojam tehnoloģijas, kas uh, Eh, kas tomēr radīja, bet ir arī tādas, eh, kas izmanto viļņu starojumu, un tad šīm jaunākajām viļņu tehnoloģijām, saskaņā ar pētījumiem, nav šīs negatīvās radioaktīvās ietekmes, tāpēc, ka radiācijas nav. Un tāpēc mēs uzskatām, ka noteikti šāds piedāvājums būtu jāierosina, jo no vienas puses mums ir riski cilvēku veselībai, un no otras puses mums ir tehnoloģijas, kur tiek izmantota aktīvā milimetru izstarošanas sistēma. Tas nav rengena princips, šeit nav radiācijas, un tāpēc mēs varētu padomāt, kā izmantot šo citu nekaitīgāko tehnoloģiju arī ierakstot to likumdošanas aktā. Un vēlreiz tātad parastie skeneri tomēr izstaro zemās devās radiāciju un jebkura pakļautība ionizējošai radiācijai izraisa ilgtermiņā tomēr ietekmi uz veselību, tāpēc ka šis starojums organismā akumulējas un ilgtermiņā uzkrājas pārvēršoties par lielāko, lielākām devām. Tāpēc mēs gribētu piedāvāt šo citu tehnoloģiju, lai nodrošinātu šo pakļautību starojam pēc iespējams mazākā līmenī, un tas attiec gan uz pasažīriem, gan arī uz lidostu darbiniekiem. Un tālāk mums jāatzīmē, ka tehnoloģija, kas balstās uz attēlu atspoguļošanu, e, šeit ir tomēr kaut vai neliels, bet šīs radiācijas devs, tāpēc šo apatūru vajadzētu piemērot ļoti uzmanīgi un ierobežoti. Šeit es gribētu komentēt trešo punktu. E, šeit vajadzētu atzīmēt īpašu režīmu šai pārbaudē attiecībā uz pasažieriem, kas ir īpaši jūtīgo cilvēku kategorijā, piemēram, grūtnieces, bērni. Mēs varētu arī piešķirt izņēmumus cilvēkiem, kam ir mm, kādi implanti, kā piemēram defibrilatori vai arī eh, kāda sirds ritma uzturēšanas aparatūra, tad ir atsevišķas tādas cilvēku kategorijas, un mēs varētu atrunu izdarīt attiecībā uz šiem, un arī aicināt dalību valsts veikt varbūt skeneru izmantošanas eh, monitoringu, ņemot vērā arī zinātnes tehnikas sasniegums dalībvalstīm būtu jāliek par pienākumu arī pārbaudīt skeneru uzstādīšanas pareizību un arī lietošanas piemērotību. Tas septītajā punktā tālāk mēs gribētu aicināt dalībvalstis sniegt ļoti skaidru informāciju pasažieriem lidostās pirms pasažieris eh, sāk ceļot, šim iespējamam pasažierim ir jāsaņem pilnībā visa informācija, kas saistīta ar ķermeņa skenēšanu, un šādu informācija būtu jāsniedz. Sākotnējā tekstā šāda informēšanas piezīme nav bijusi, tāpēc mēs rakstīsim grozījumu un iesniegsim rakstiskā formā pēc iespējas ātrāk. Tas arī viss. Paldies. Uh, Fosteris kundze, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Vispirms Gribētu teikt, ka es pilnībā piekrītu visam, ko teica iepriekšējais runātājs eh, kontekstā liekot. Tātad es sākotnēji eh, rakstīju, biju ziņotāji par 23.20 regulu, un tagad mēs pārējām pie citām regulām, kas ir saistītas ar drošību, un esam nonākuši arī līdz šai regulai. Te jāsaka, ka šeit ir diezgan sarežģīts jautājums, te ir vairākas komitejas iesaistīts, bet transporta komiteja ir galvenā. Un mēs runājam par dažādiem jautājumiem, vai šī attēlu veidošana, tā ir īstā tehnoloģija, un arī šeit vides komitejā tiek pacelti veselības jautājumi, un plus pie tā visi vēl ir vispārīgi jautājumi un jau vairāk kārtīgi mēs esam pasvītrojuši sekojošo. Mums ir jāpieņem, ka tas ir tikai papildu ierots cīņai pret terorismu lidostās, un mēs visi tam piekrītam. Tomēr mēs eh, gribētu šeit pasvītrot eh, deputātu zināšanai eh, to, ka mēs nevaram turpināt reaģēt tādā veidā uz situācijām, kas rodas mūsu dzīves cikla laikā. Mēs gribētu tomēr stiprināt izlūkošanas darbību, lai būtu pārobežu apmaiņa ar izlūkošanas datiem. Tādā veidā mēs cīnīsimies labāk pret terorismu. Mums ir arī biļešu rezervācijas sistēma, un šeit vajadzētu dot iespēju drošības dienestiem filtrēties iekšā šajā informācijā, uzzināt vairāk par rezervāciju, informāciju par cilvēkiem, kas ir veikuši rezervācijas. Tas ir eh, svarīgāk. Un vēl viens ieteikums, kas nav varbūt īpaši eh, populārs, tomēr mums ir jābūt nepopulāriem, tad, kad mēs gribam pārstāvēt pasažieru interesi. Eh, tad mēs gribam runāt par pasažieru profilu veidošanu. Un tas viss ir jādara pirms cilvēki ir nokļuvuši līdz lidos teritorijai. Tad, kad mēs esam ieradušies lidostā, uh, kas mums te ir, mums ir šķīdrumi, tiek pārbaudīts arī kurpes un pēdējais gadījums ar krāvu pārvadāšanu. Visi šie atklājumi ir radušies izlūku darbības rezultātā, te pārobežu izlūkošana, tad to apmaiņa arī globālā izlūkošana, un tas ir daudz svarīgāk. Tāpēc mēs no parlamenta gribam paust šādu domu, ka vajadzētu daudz vairāk fokusēties uz drošības pakalpojumiem, drošības dienestiem, lai tie varētu labāk strādāt. Nu jā, kad mēs nonākam līdz lidostai, tad mums, no, mēs nonākam līdz vietai, kur mēs tiekam skenēti. Un mūsu pēdējā valdība lika obligātā kārtā skeners izmantot visiem britiem kādu laiku atpakaļ. Mēs zinām, ka Amsterdams lidos Skipol arī izmēģina skeners. Un tas, ko teica referents, tas arī ļoti interesanti, jo viņi tieši Amsterdamā izmanto um, milimetru tehnoloģiju, un viņi izmanto arī tādu īpašu programmu, kas nav varbūt īpaši agresīva, arī apvienotā karaliste, Hitrobā un um, Manchesterā tiek izmanto tehnoloģija, ko sauc par backscatter radiation. Un šeit ir šis svarīgais jautājums par tehnoloģiem. Un eh, komisija jānāk klajā ar kādu konkrētu priekšlikumu, tādu skaidrāku vadlīniju, eh, kas ļautu mums šo tehnoloģisko atšķirību harmonizēt visā Eiropā. Bet es šeit arī piekrītu referentam, ka tiešām jāliek uzsvars eh, uz tehnoloģiju, kas ir pieejama, jāizmanto tādu tehnoloģiju, kas neizraisa nekādu ietekmes pasažieru veselību. Tāpēc pilnībā es atbalstu referenta pausto domu. Tālāk mēs eh, analizējam arī to, ko tad šī automātika var izdarīt. Ieskatoties Wikipēdijā, eh, šķiet, ka tur ir vesels pentagona aprīkojums šādā iekārtā, ko, eh, ko mēs meklējam. Mēs meklējam sprākstvielas, mēs izējam cauri metālu, detektoram, bet eh, ķermeņa skeneris izskatīs visu ķermeni, un vēl paliek jautājums par sprākstvielu eh, noteikšanu. Ļoti bieži jūs laižat cauri arī savu tātad rokas somu, un rokas somas pārbaudēju gan ir pieejams citas tehnoloģijas. Šeit ir dažādas tehnoloģijas. Eh, katrā ziņā mēs atbalstam šo papildus instrumenta izmantošanu, un mēs gribam lūgt, lai komisija izdara tā, lai šim pārbaudas nolūkam ir vislabākās tehnoloģijas izmantotas. Jo mēs zinām, ka ir tādas tehnoloģijas, kur eh, cilvēkiem nav problēmas, un Un šeit mēs izmantojam šo backskata radiācijas principu, un mēs esam noraizējušies ne tikai par pasažieriem, bet arī par lidostas personālu, kas iziet vairāk kārtīgi dienas laikā caur skeneru. Ņemot vērā visus šos aspektus, es domāju, ka mēs varam nonākt pie saprātīga risinājuma, tieši tā, kā to prezentēja uh, referenta kungs, kas piedāvās arī attiecīgus grozījumus. Arī mēs no savas puses piedāvāsim grozījumus, lai pasvītrot, izcelt kaut ko. Mēs ļoti ceram, ka komisija ieklausīsies tajā, ko sakam, un arī dalībvalsts arī tāpat, un tad mums būs ļoti apmienošs risinājums. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Krisam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu uh, ēnreferentam mm, vārdā runāt. Viņš šodien atrodas transporta komitejā, bet Viņš arī atbalsta šo ziņojumu, strādā pie grozījumiem. Principā viņš piekrīt eh, tam, ka ķermeņa skeneri nav tik nekaitīgi, un viņš grib šo jautājumu arī nu, sākt kārtot. Eh, runājot par sevi, šī tēma gan man ir jauna. Un šeit ierosinātās lietas ir ar dažādiem jautājumiem. Posters kundze jau teica, ka apvienotās kabalīs lidostās ķermeņa skeneri jau ir uzstādīti, tas ir obligāti, tā ir prasība. Un šeit ir bāžas eh, par ietekmi uz veselību, bet tas pats ir sakāms arī par mobīlajiem telefoniem. Un ļoti daudz risku arī izriet no mašīnas vadīšanas. Mēs zinām, ka vadot mašīnu daudz mirst un daudz tiek nogalināti. Tas arī ir bīstami. Un šeit mēs atkal runājam par tehnoloģijām un nenozīmē tas, ka tehnoloģijas vienmēr nes kaut ko uh, sliktu, nevienmēr jauna tehnoloģija izmantošana izraisīs kaut kāds šausminošs efekts. Apvienotā karaliste, tad ir šī tehnoloģija, un ja tā būtu tik ļoti ļauna, tad gan ražotājs, gan valdība varētu nepārtraukti apsūdzēt dažādās tiesās Un es domāju, ka visi iesaistītie šajā ziņā tomēr ļoti interesēti nestaigāt pa tiesām, tāpēc arī attiecīgā tehnoloģija ir pietiekami droša. Eh, noteikti arī naudas summas ir investētas. Tad... Un tas ir skaidrs, ka ja tiek konstatēts, ka ir kaut kāds ļaunums, ka droši vien šo tehnoloģiju vairs neizmantos, un tad būs zaudējumi. Šeit priekšlikumā ir dažāds atsaucis uz tehnoloģijām. Es tiešām nezinu, kāda atšķirība ir starp šīm tehnoloģijām, un arī es nezinu, uh, kādas sekas, kāda ir ietekme no šīm tehnoloģijām. Es domāju, ka mums šajā parlamentā nav jāizvēlas tehnoloģijas. Eiropas Savienība varētu izstrādāt pakļautības standartus, varētu izstrādāt standartus, kas ir pieļaujami, robežvērtības, neats, neatstājot ietekmu uz veselību. Var jau būt, ka mums jau ir kaut kāds standarts, bet vispār vai vajadzētu tos noteikt Eiropas līmenī, vai varētu noteikt to valstu līmenī, vai šeit ir kaut, kaut kāda priekšlikumi. Uh, Eh, kas attiecās uz skeneru drošumu un kas licencē. Es pieņemu, ka šeit ir kaut kāda licencējušā iestāde, kas apstiprina šo iekārtu, kas arī izstaro radiāciju. Un no referenta kunga man īsti nav skaidrs, kas tad šeit rīkosies ko mēs rosinam rīkoties. Trešajā punktā ir rakstīts, piemēram, ka tiek piedāvāts, iz, ka mēs izvairamies no šeit tehnoloģiju izmantošanas. Kas tas ir mēs? Vai mēs aicinām apstiprināt visu Eiropas liegumu, ko mēs šeit gribam pieprasīt? vai arī mēs lūdzam, lai mums būtu piešķirts Eiropas finansējums, lai izpētītu kādas citas tehnoloģijas. Arī tas nav skaidri pateikts. Es īsti nevaru pateikt, kas šeit ir ziņojumā pasvītrots, vai šeit ir kaut kādas vienas bažas, kas ir lielākas par citām bažām. Īsti es nesaprotu, par ko tad mēs balsosim. Tas būs tā kā vīrieši un sievietes sēž kaut kādā krogā un, un nu, iedzēruši kaut ko, un tad pēkšņi sarunā nonāk pie, lai mums nepatīk tie skeneri, varbūt, ka vajadzētu kaut ko darīt, tiem kaut ko nobalsot. Tātad mūsu balsojums līdz ar to man nešķiet objektīvs. Es arī pēdējos mēnešus eju uh, cauri šiem ķermeņa skeneriem savā lidostā. Tātad mani vairs neapčāmda, un īstenībā es, man tīri labi patīk šī skeneri, es, man nepatīk ķermeniskā apčāmda. Es domāju, ka gal galā šeit ir arī priekšrocības, ir kaut kāda plus, kas izriet no skeneriem, un plus, tātad plus pie tā galvenā, ka mēs varam labāk cīnīties pret terorismu. Tas arī viss, un es arī gaidu atbildi no komisijas. Paldies, Kris, saka priekšsēdētāji. Sabīni Vils, lūdzu. Paldies! Gribētu pajautāt, vai ķermeņa skeneri patiešām sniedz lielāku drošību, jo ķermeņa skeneri īstenībā tikai notausta uh, ķermeņa virspuse, bet neko, kas ir ķermeņa iekšā vai starp ķermeņa krokām. Tur vajadzētu rentgenu. Šie apakšbikšu aten, uh, atentāti rīkotāji. Uh, viņi, viņas uh, šie ķermeņa skeneri nemaz nenotvēra, jo Eh, es, šī, šis prākstvietas bija starp ķermeņa daļām, kuras negribētu nosaukt tagad skaļi. Tagad eh, ir jautājums, eh, kāda ir jēga šiem drošības skeneriem? Tie, kas gribas prākstvielas ievest līdz mašīnā, tad jau šī ķermeņa skeneri viņas neaizkavēs. Otrais jautājums par veselības aizsardzību jau tika pieminēts. Ja ķermeņa skeneri tiks visaptveroši izmantoti, tad būs šis starojums, kas cilvēks apdraudēs un ar šiem milimetru viļņiem un ar uh, īsiem frekvencēm līdz 300 GHz, līdzīgi kā mobilajos telefonos un mikroviļņu krāsnīs. Šī darbība būs tāda, bet komisija jau teica, ka pētījums neparādīja nekādus uh, ietekmi uz veselību. Tas tā līdzīgi kā mobiliem telefoniem, ka nevar to pierādīt ietekmi uz veselību, kaut arī, arī attiecībā uz mobiliem telefoniem it kā ir šie upuri, kā izskatās ar jūtīgām grupām, ar bērniem vai grūtnieciem, bet arī ar darbiniekiem uz vietas lidostas, kas strādā nemitīgi pie šīm iekārtām. Man šķiet, ka svarīgi ir arī datorsacības jautājums un privātā sfēra. Uh, attiecībā uz tām personām, kas tiek kontrolētas. Praksē jau ir redzams, ka datu aizsardzība personīgos datus nevar garantēt pa 100%. Un, eh, <clears throat> un eh, tie, kas vēlas iekļūt nelegāli šajā sistēmās, viņi arī tiek tām klāt. Eh, personīgās pazīmes, kļūst zināmas invaliditāte, katēteri un dažādi, kas attiecas cilvēku ķermeni, tas viss kļūst zināms ja bērns, ne, sevišķi mazi bērni, viņi neusturas pietiekami ilgi uh, šajā skenerī, tad uh, cilvēki uh, ir pakļauti šādai taustīšanai, un bērniem parasti saka, lai viņi nekad neļauj sev pieaugušiem aptaustīt pārāk uh, ilgi, un, uh, un, cil, un bērni tiek novērti šādā situācijā, viņi to nesaprot. Es domāju, ka mēs izmantojam arī citus transporta līdzekļus, kas uh, ir tikpat uh, daudz vai maz droši, un mēs izmantojam vienalga šos transporta līdzekļus. Itālijā ir uh, Eh, šī eh, situācija tāda, ka tur izmanto šos cilvēku taustīšanu, un es domāju, ka tas viss nemaina situāciju, jo tas viss tikai pasliktina situāciju. Es noraidu šos ķermeņa skenerus. Lielas paldies, Ībners kundze. Lielas paldies. Mēs visi piekrītam tam, ka šo skeneru ieviešana bija paredzēta, lai nodrošinātu lielāku drošību aviācijas pasažieriem. Taču mums ir jāizvērtē, cik reāli liels būs tas ieguvums drošībai un cik daudz tas izmaksās saistībā ar veselības, iespējamo veselības risku. Jo te mums ir jāapjauš ka ne visi, kas tiek pakļaušai skeneru darbībai, ir labākajā veselības stāvoklī. Uh, ir taču arī visādas, visādas medicīnas uh, iekārtas, piemēram, uh, kā sirds aparāti, kas var ietekmēties no šo skeneru darbības. Un te ir jāpārdomā, cik lielā mērā uh, cilvēks, kam ir eh, bijusi operācija, cietīs no pakļaušanās šādiem skaneriem. Tātad mums šeit ir viedokļa apmaiņa, tā tiešām ir, bet mums ir jāapzinās tas, ka dažiem pasažieriem tā var būt ļoti nopietna problēma. Nu, piemēram, grūtnieces vai mātes ar mazie, maziem bērniem arī var tikt skartas no šīs radiācijas puses. Nevar apgalvot, ka grūtniece neietekmētu šī uh, radiācija. Mēs nezinām, kā tas ietekmēs viņas mazuli, un te arī jādomē, jādomā par kumulatīvo efektu. Ja cilvēks bieži tiek pakļauts šai skaneru iedarbībai, tad uh, varbūt tā ietekme ir lielāka, varbūt tur būs kaut kādas chroniskas slimības, kuras mēs tagad nevaram iedomāties. Mm, ar laiku varētu izmantot visādi veidi metodas, kas mūs varētu pārsteigt. Un es piekrītu kolēģim, kas teica, ka mums nepieciešama uh, informācija vairāk. Saskaņā ar pēdējo informāciju mēs uzzinājām, ka uh, eh, lidmašīnas salonā varēja ņemt uh, arī. Uh, paciņas tās, kas beigās tika pārtvērtas eh, slepeno dienestu darbības rezultātā. Tad par laimi tās tomēr nenonāca uz borta, bet eh, nu, skaidrs, ka mums ir nepieciešama lielāka sadarbība šīs slepenās informācijas apmaiņā. Mm, skaidrs ir arī tas, ka pastāv vairāk kā viens veids, lai nodrošinātu drošību lidostās. Un nu, iespējams, ka šie skeneri patiesībā veselībai ir ļoti kaitīgi. Man šķiet, ka mēs šeit eh, mazliet pārsteidzīgi rīkojamies. Nu, es negribu apgalvot, ka šis, eh, šī metode beig beigās nav ļoti efektīva, tomēr jāatzīst, ka mēs pat labam vēl nezinām, vai šie skeneri mm, neietekmēs nelabvēlīgi mūsu veselību. Lielas paldies, Krīton Lūdzu! Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze! Es gribētu piekrist tiem kolēģiem, kas pauda bažas par šo lietu. Arī es uzskatu, ka šī lieta, kā sacīja Vilsons kundze, nevar turpināties. Ir pienācis laiks. Es ceru, ka tomēr nākošais, kad eh, būs kāds terorists, Eh, un cilvēks tik pakļauts, eh, tiks pakļauts visādām drošības kontrolēm, un tomēr viņam izdosies eh, īstenot savu teroristisko rīcību, tad mēs atkal apspriedīsim ar vien jauns un jauns tehnoloģijas. Skaidrs, ka tādas, tā drauda pastāv, un līdz ar to šis pasākums nav proporcionāls. Es nezinu, uh, kā šie skaneri ietekmē veselību, man tiešām uztrauc tas, ko šeit par to dzirdēju. Tas fakts, ka šie skaneri tiek izmantoti dažās Eiropas valstīs, ir eh, diskusija vārds, kā tad dažas uh, Eiropas valsts tos izmanto un citas ne. Un uh, pat tie uh, iedzīvotāji, kas tiešām ir konkrētās dalībvalsts pilsoņi, tiek pakļaut šiem skeneriem, un uh, mums vispār vajadzētu padomāt, vai ir vērts izplatīt šo skeneru izmantošanu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Nākošais runātājs Šliterkungs lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji. Es piekrītu. Ir arī pasīvi milimetri viļņi un uh, strāv, uh, strāvojums, starojums. Ir uh, rodas tāds iespējas, ka tas viss uh, it kā neietekmē tik ļoti veselību, jo tas it kā ir tikai pasīvi, uh, pasīvs starojums. Un attiecībā uz uh, pulveru un ķīmisku materiālu un uh, citiem nu, to it kā var arī atklāt, bet problēma ir tāda, ka šīs iekārts, iekārta ir lēna. Protams, ka ir tehnoloģijas, kā to visu apiet. Un uh, ķermeņa krokās un citur var arī noslēpt priekšmets, tā ka šī metoda pat par sevi nav droša. Mēs šeit esam nonākuši strupceļā. Vienalga, kādu metodu mēs izmantojam. Es uh, izslēgt, izņemt ārā visus aktīvos skenerus, vienalga vai tas būtu rentgenes starojums vai arī citas iekārtas. To visu absolūti nevar pieņemt. Tas nozīmē iejaukšanos cilvēka veselībā. Un tur ir gan aktīvie, gan pasīvie veselības riski attiecības personām, kas bieži ir šādās situācijās. Vienīgais, ko varētu pieņemt, ir šie pasīvie skeneri, bet es personīgi domāju, uh, ka tas ir īstenībā strupceļš, jo no tā vairs nevar tikt ārā, tajā, jo nevar vienu aizkavēt uh, ar šādu metodi uzspridzināt lidmašīnu. Tik ilgi, kamēr uh, šie bezmojtas veikali, taksfrī veikali, tur var paņemt mierīgi līdz arī zāles un uh, vai arī šajos lidos veikalos var uh, to visu sajaukt ar tajā nopērkamajā šķidru, šķidrumiem un uzlaist gaisā lidmašīnu. Tur var arī faktiski nopirkt arī izēvielas. Uh, arī tad, ja kāds paņēma līdzi uh, medicīnas zāles nelielās uh, kārbiņās, to visu var izdarīt. Un tādā gadījumā, ja mēs kaut ko gribam darīt, mums aiz, eh, pilnīgi vajadzētu aizliegt eh, veikalus lidostās, eh, taksfrī veikalus, vai arī viņiem varbūt vajadzētu tos izsniegt pasažieriem tikai tad, kad viņi ir pienākuši gala lidostā. Ir ļoti daudz produktu, kurus cilvēki ņem līdzi un vienu galu uz otru. Es godīgi sakot nesaprotu, ja patiešām kāds grib iepirkties lidostas veikalā, taksfrī, tad to taču viņiem var iedot pēc tam šos produktus lidostā, kurā viņš atbrauc gala mērķī. Ir arī ļoti mazi, mazas kārbiņas, kurā visu var ievietot. Mums vajadzētu patiešām visu apstādināt, kas varētu kalpot par izēvielu, lai ražotu sprākstvielas. Manuprāt, Fosters kundze teica, ka drošības dienestu uzdevums ir pieņemt lēmumu, kas ir potenciāli teroristi. Tur varbūt eh, var iesaistīt izlūku dienestus un paraudzieties, un nevis katru cilvēku sūtīt uh, visus cilvēkus uz šiem skeneriem. Ja teroristi pret visiem pieņēmumiem neatrastu alternatīvas metodas, tad tomēr, neraugoties uz to, situācija ir tāda, ka ir arī metro, ir arī dzelzceļa stacijas, ir kuģi. Es domāju, ka problēma tiek tikai pārvietota, nobīdīta uz citurienu, bet ne jau atrisināta. Uh, līdz ko kāds iziet ārā no mājas vai iekāp metro, autobusā, vilcienā. Mm, tā ir pilnīgi nepamērāta situācija. Te jau tā būtu absolūti totāla uzraudzības sabiedrība. Es domāju, kā cīnīties pret teroristu, to vislabāk var darīt, veidot atklātu savienību, kur nevajag slēpties vienam no otra. Es pilnībā izslēdzu šādu pasākumu. Tas ir dārgs, tas eh, ir pret cilvēka būtību, pārkāp viņa integritāti, personas integritāti. Pat tad, ja būtu visi likumi spēkā, kas uh, cīnās pret terorismu. Patiešām jābrauc, kas tiešām ir efektīvi un jāparaugās, ko var uh, neizmantot un kas ir jāizmanto. Ir tiešām galvenais ir, kas jāsaglabē cilvēka integritāte, atklāta sabiedrība. Šī sistēma nav efektīva, tā ir dārga un pārkāp cilvēku integritāti, pat tad, ja izmanto tikai pasīvas metodas. Es to pilnīgi nepieņēmu. Paldies. Sender. Liels paldies! Ajala Sendera lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Un paldies par jūsu pacietību, jo man bija jābalso transporta komitejā, tāpēc es šeit nebiju uz vietas. Es gribētu sacīt, ka ķermeņa skeneru gadījumā galvenā lieta, un tas vēl ir jāapspriež ar ekspertiem, ir tas fakts, ka mums ir jāpalielina drošība. Tā jomā, ka mums e, drošība nepieciešama maksimālā līmenī, cik vien tas iespējams. Un tādā veidā tad mēs varam nodrošināt cilvēkiem pārvietošanās tiesības, un tas attiec ļoti daudziem cilvēkiem, kas izmanto ceļojums ar lidmašīnām. Un vēl viena lieta, kas saistīta ar ķermeņa skeneru ieviešanu, ir e, kā paredzēt, lai šī drošības kontrola būtu pēc iespējas ātrāka. Jo pašreizējie, eh, pašreizējās metodas ķermeņa aptaustīšana vai skenera aizņem daudz vietas un ir diezgan invazīvi. Jāparaugās, kādas ir tehnoloģijas, ko mēs varētu izmantot. Jāņem vērā arī citas tehnoloģijas formas. Nu, tās ir tās pamatlietas manā skatījumā. Tātad jābūt uh, Eh, pamatnoteikumiem, par kuriem arī parlamentam jāiestājas, un pirmais no tiem ir veselības apsvērumi. Es esmu dzirdējusi dažādus ekspertus eh, sniedzot savu atzinumu par šīm lietām. Pastāv zināmas bažas, uz kurām norāda tehnoloģijas eksperti. Viņi nevar tās eh, novērst saistībā ar apdraudējumu veselībai. Un te visvairāk mums jādomā par tiem, kas strādā aviācijas nozarē, kas attiecas, piemēram, uz jortiem, pilotiem vai uz drošības kontrolieriem pašiem, un tad vēl arī cilvēki, kas bieži izmanto gaisas transportu. Un mūsu pašu interesēs, mēs zinām, mēs paši taču bieži ceļojam, ja mums ir jā, jātērē ļoti daudz naudas šai augst attīstītajai tehnoloģijai, tad mums ir jābūt nodrošinātiem, ka tas tiešām nesīs augļus un ka mēs netiksim pakļaut pārāk lielam starojumam, piemēram. Un kas attiec uz privātu, Hamburgā man gadījās iziet cauri vienam šādam skenerim. Vienīgais, kas mani uztrauc, bija tas, ka man nejautāja, vai es piekrītu iet cauri skenerim. Man patiesībā tā kā izgrūda viņam cauri Nu, man būtu paticis, ja man būtu devuši šādu izvēles iespēju. Un vēl runājot par privātumu, ASV ir bijuši gadījumi, kad nav bijis iespējams sniegt simtprocentīgu, simtprocentīgas garantijas. Taču manā skatījumā tas ir tāds ošķirīgs jautājums. Eh, pirmkārt ir runa par tiem attēlu izmantojumiem, izmantošanas gadījumiem. Uh, Bet te ir jautājums, vai par, par izmaksām, vai parlaments paredzēs to kā kādu obligātu prasību visām lidostām. Man šķiet, te vēl pastāv zināmas bažas, kaut arī referents, un te es tiešām varu uzteikt viņu darbu, ir norādījis uz dažām prioritātēm, kas ir ļoti labas. Paldies! Nākošais runātājs, lūdzu. Devis kungs. Un uh, visi tie, kas uztrauc par veselības asvērumiem, man es gribētu piebilst, ka es katru nedēļu eju cauri skaneru un es vēl ar vienu esmu sveiks un vesels. Tad kāda ir pierādījumi par šo, par to, ka, ka šie skaneri slikti, kaitīgi ietekmē veselību? Pirijo kungs, lūdzu. Paldies! Atgriežoties pie tā, ko sacīja Revelīvī kungs par šo pakļaušanu starojumam. Tas ir eh, norādījis uz vairākām problēmām, un es domāju, mums šeit būtu jāveic dziļāk analīze. Mums ir jādara ar vien vairāk, lai nodrošinātu lidostu drošību. Mēs gribam, lai šie drošības e, kontroles pasākumi būtu ātrāki. Mums te pārbaudīja Budapeštā, un tad mūs pārbaudīja Itālijā, jo acīm redzot ar to nepietika. Ir arī veselības jautājumi Es nekādā ziņā neuzskatu, ka, ir, ies, ka te varētu būt runa par ierīci, kas izraisa problēmas. Cilvēki, kas ir gājuši cauri skeneriem un ir, kam ir veselības problēmas, viņiem ir jābūt pārliecībai, ka tas neietekmēs kaitīgi viņu veselību. Un es domāju, mūsu debašu laikā tas jau vairāk reiz ir izskanējis. Skaidrs, ka mēs visi gribam, eh, lai šīs drošības kontrolas būtu ātrākas visiem pasažieriem, taču tajā pašā laikā mēs negribam pazemināt uh, drošības nodrošinājumu latiņu. Un, un līdz ar to man šķiet tas būtu jāatbalsta. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad vārds eh, Fosters kundzei, kas ir lūgus izteikties vēlreiz uz vienu minūti, lūdzu. Paldies, ka ļāvāt man vēlreiz izteikties. Vienkārši komentārs manam labam kolēģim Kris Devis. M mēs tad nesmīsimies par visām šām, šīm lietām. Patiesībā mēs vienkārši gribam saglabāt šeit skaidru skatību. Es vairāk par 20 gadiem esmu pavadījusi aviācijas nozarē. Tātad es, esmu, tu, es ļoti labi pazīšu šo lietu. Tātad es būšu pēdējā no jums, kas Eh, kas iestāsies pret šādiem skaneriem. Taču tai pašā laikā mēs atbalstām papildu līdzekli cīņai pret terorismu, arī sabiedrība to pieņem, bet mēs sakām tikai to, ka pastāv tehnoloģija, mēs zinām, ka tāda pastāv, un tā ir mazāk kaitīga nekā tā, kas tiek izmantot. Tas ir fakts, par to mēs runājam. Uh, Un mēs arī neapgalvojam, ka komisijai jābūt tai iestādai, kas diktē, kāda veida tehnoloģija būtu izmantota. Izmantojam komisijai to ļoti grūti apgalvot. Vienkārši mums Eiropas saimnībā ir jāpanāk zinām harmonizācija šai ziņā. Un vēl vispēcot, jūs nedodaties cauri ķermeņa skaneram katru nedēļu patiesībā jūs pēc nejaušas izvēles principa izvēlas, lai jūs ietu cauri tam skenerim. Pastāv iespēja, ka būs tas turpmāk jādara katreiz. Taču galvenais, ka tas attiecas arī uz uh, personālu, kas ļoti bieži ir spiesies celtam skenerim un arī ir biežie ceļotāji, pasažieri. Bet mēs nerunājam te par kaut ko, kas ir uh, divu mēnešu jautājums. Mēs runājam par ilgtermiņu. Uh, Jā, te ir daudz jautājumu, bet lūdzu, apspriedīsim tos pragmatiskā veidā, izskatīsim, kādas ir visādas tehnoloģijas pieejamas, kāda ir, eh, slep, kāda ir slepeno dienesta informācija, un lūdzu, darīsim to, kā pieaugušiem cilvēkiem pienākas. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad vārds Filipam Kornelisam uz trim četrām minūtēm. Lūdzu, Filips Kornelis no komisijas. Paldies, priekšsādātājs kundze. Un komisijas vārdā es gribētu pateikties Rivelīnī kungam par viņa atzinumu projektu. Tas ir ļoti konkrēts un uh, pievēršas pareizajiem jautājumiem, aktuāliem. Tas mums atvieglo arī mūsu darbu. Un pateicos arī citiem deputātiem par šī rīta ieguldījumu diskusijā. Es gribētu informēt par to, ka mēs tagad uh, strādājām pie ietekmes novērtējuma. Uh, skeneru lietošanai ES, ES uh, lidostās. Mēs sākām strādāt pie tā pirms dažiem mēnešiem un uh, pēc dažām nedēļām mēs to pabeigsim. Tātad tāpēc ir labi jau redzēt šajā komitejā atzinumu projektu. Uh, šajā atzinuma šajā ietekmes novērtējumā atainosies parastie aspekti, ekonomiskais, eh, sociālais aspekts un jo īpaši sociālais, jo te būs runa par pamatiesību ievērošanu saistībā ar veselību, šos, izmantoju šos skenerus, un ļoti liela ietekmes novērtējuma daļa ir veltīta veselības aspektam vispārīgā veidā es gribētu pieminēt to, ka, diemžēl, perfektu ierīču aviācijas nozarei nav. Visas, visām metodēm, tehnoloģijām ir savi trūkumi, dažos gadījumos drošības trūkumi, citos gan jau praktiskas dabas uh, problēmas, pasažieriem tie ir nērti, piemēram. Uh, Un ir iespējas, ka ir nepieciešama tā attiecīga aizsardzības pasākuma. Mēs mēģinām rast labāko risinājumu personālu un pasažieru skenēšanai. Un tam būtu jānodrošina pietiekošs droš, pietiekoši drošība, bet tai pašā laikā arī jāievēro pamatiesības īpaši runājot par veselības jautājumu dažos vārdos. Mūsu ietekmes novērtējumā, kā jau to darīja arī referents, mēs nošķiram milimetru viļņu tehnoloģiju un jonisko radiācijas tehnoloģiju. Pat laban es varu apgalvot to, ka attiecībā uz milimetru viļņu tehnoloģiju patiesībā abos gadījumos mēs jau varam paļauties uz esošajiem Eiropas Savienības tiesu, tiesību aktiem un pieredzi. Milimetru viļņu tehnoloģijas gadījumā secinājums tāds pats kā attiecībā uz citām ierīcēm, mikroviļņu krāsnīm un mobiliem telefoniem ir pakļaušanas intensitātes, intensitāte, jeb ilgums. Un tas tad eh, līdz ar to ir labāk nekā radiācija visumā es varētu sacīt, ka e, izējot cauri milimetru viļņu tehnoloģijai, intensitāte nav augsta un līdz ar to tam nevajadzētu izraisīt veselības problēmas. Tāds ir mūsu eksperta atzinums. Un runājot par e, jodu radiāciju, par laimi mēs te varam paļauties uz Eiropas Savienības ātomu līguma tiesību normām, te ir noteikts, cik liela var būt jonizējošā radiācija nemedicīnas uh, mērķu dēļ, un tad tas attieks uz šo gadījumu. Vispārējie principi šajos, šajās tiesību normās ir trijādi. Pirmkārt, jonizējošās radiācijas izmantošana nemedicīnas mērķiem ir jāpamato Un katra no šīm praksēm ir jāpamato ar, jāpierāda, ka tas nekaitēs sabiedrības loceklim, katrā ziņā, ka tā nodrošinās lielāku drošību nekā veselības kaitību. Tātad katreiz ir atsevišķi jānovērtē. Otkārt, ir pēc iespējas šim radiācijas starojam jābūt mazākam, ņemot vērā sociālos ekonomiskos apsvērums. Un treškārt, šiem radiācijas e, starojumiem būtu jābūt zemākiem par juridiski noteiktajiem noteiktiem vērtībām. Tātad dalībvalstīm ir jābūt arī iestādai, radiācijas aizsardzības iestādai, kas izdara savu atzinumu par e, iespējām un priekšnosacījumi, lai izmantot vienu vai citu radiāciju izplatošo iekārtu. Tas ir tas, kas man ir sakām šai fāzē, un es jums uh, pēc tam varēšu pastāstīt par, uh, kā es ceru, tuvākajās nedēļās uh, noslēgto um, ieteikums novērtējumu, un tad es varēšu sniegt sīkāku informāciju. Paldies priekšsēdētāji. Hozbekūks uz vienu minūti, lūdzu. Paldies. Tātad atbildīgā ir transporta komiteja. Un mēs apmeklējām Amsterdams lidostu, lai redzētu šo milimetru attālveidošanas sistēmu, kā tā darbojas. Un mēs redzam, ka ir ļoti daudz darbinieku, kas daudzkārtīgi iet uh, caur šai sistēmai. Un šie cilvēki tiek pakļauti arī medicīniskai uzraudzībai. Tātad personāls. Un pēc piecu gadu šīs tehnoloģijas izmantošanas veselības problēmas nav konstatēts, un tas ir attiecībā cilvēkiem, kas daudzkārtīgi iziet cauri šai mašīnai vienas dienas laikā. Tad es esmu no transporta komitejas, un es biju personīgi Skipols lidostā. Paldies. Tad mm, rakstis, ko atbildēs lūdzu. Kāpēc jūs piedāvājat pasīvo iekārtu, kāds būs izmaksas? Un kāpēc jūs nepaceļat šo jautājumu saistībā ar citiem transporta veidiem, lai, teiksim, kāda, kāda būtu tāda neto drošības ietekma uz sabiedrību kopumā, bet es gaidu rakstisku atbildi uz šiem jautājumiem. Nav ieslēgts mikrofons. Tad par atbildi. Referenta kungs, acīm redzot, jūsu, jūsu temats ir izraisījis milzīgu interesi, un daudzi kolēģi arī uz to reaģēja, un lūdzu jums vārds. Paldies visiem kolēģiem, kas izteicās šajā diskusijā. Šis ziņojums ir izraisījis milzīgu interesi. Un Mēs esam vēlēti deputāti un mums ir pienākums strādāt ar līdzsvarotu likumdošanu. Mums ir jādara tā, lai mēs izmantotu iekārtas un mēs, lai, lai mēs aizstāvētu pilnīgi visus pilsoņus, lai viņi varētu baudīt tiesības uz, uz savu veselību. Mums pirmām kārtām ir jārespektē pilsoņu tiesības, un viena no šīm tiesībām ir arī tiesības uz ceļošanu. Tāpēc mums ar jaunām tehnoloģijām ir jāaizsargā pasažieru drošība. Bet ir arī psiholoģiskā veselība, ir tiesības uz veselību, uz mobilitāti un uz drošību. Un mums kā likumdevējiem ir jāatrod līdzsvars, jāatrod ir vidusceļš starp visiem šiem aspektiem un ir jācenšas uh, saņemt vislabāko, vislīdzsvarotāko risinājumu. Es eh, gribēju atbildēt kolēģim, kas vaicāja jautājumu par to, par ko tad mēs šeit balsosim, kā mēs balsosim. Mēs eh, esam izstrādājuši šo mūsu ļoti pieticīgo priekšlikumu. Mēs eh, piedāvājam izslēgt rengenu vai ekstreju aparatūras izmantošanu. Mēs uzskatām, ka šī aparatūra, kur tiek izmantotas rengenstaru sistēmas, tas nav pieņemams. To nevajadzētu izmantot, jo no otras puses ir arī kādi citi tehnoloģiju paraugi, kas ir attīstības avangardā, kur ir vislabākā prakse, un mēs tieši to arī gribam panākt. Mēs gribam, lai vislabākās pieejamās tehnoloģijas tiktu izmantots. Protams, arī šīs labākās tehnoloģijas tiks laika gaitā vēl vairāk uzlabotas. Es gribētu jums atgādināt kādu filozofu vārdus, kas aizstāvēja tradīciju. Un šis filozofs teica, ka šeit ir līdzība ar zobenu. Ja jūs paņemat zobenu pie nepareizā gala, tad jūs sagriezīsiet rokas, jums ir jāpaņem pareizajā vietā šis zobens, lai izdarītu darbu. Tāpēc mums ir jāizmanto šīs tehnoloģijas pareizā veidā. Paldies! Tālāk mums ir jāiesniedz grozījumi līdz 6. decembrim pusdienas laikā, un tālāk 26. Um, janvārī nākamgad mēs turpināsim apsveriet un cerams, ka aprīlī nākamgad arī pieņemsim plenārsēdi. Un tagad es gribētu jums piedāvāt ķerties pie nākamā jautājuma mūsu darba kārtībā. Tas arī ļoti svarīgs jautājums. Mēs gribam runāt par obaltumvielu deficītu un kādi risinājumi varētu būt šai problēmai, kurai ir jau vēsturiskas saknes. Un tagad es gribētu dot vārdu. Priekšsēdētē vaicā, kāpēc troksnis ir zālē, kas tas ir. Tālāk tad eh, dodam vārdu mūsu referentam Caba Čandaram Tabadži. Paldies, priekšsēdētāji! óriási kihívás. Jā, tā ir, tas ir liels izaicinājums Eiropai. Eiropā ir jāpieņem lēmums. Vai tā ir spējīga? Obaltumu vielu augu ražošanu palielināt vai nē, ja tā eh, nebūs, tad mums būs jāievada gaļas produkti no citām valstīm. Šis jautājums ietekmē arī vidi un cilvēku veselību. Pat laban Eiropa kļūst ar vien atkarīgāka un ar vien ievainojamāka, jo arvien vairāk un vairāk obaltumvielu augu ir jāieved no citām valstīm. Turklāt vēl arī Pasaules tirgū pieprasījums pēc šāda veida produktiem ir pieaudzis, it īpaši Ķīnā. Olbātuma vielu saturošo augu jomā. No vides un veselības perspektīvas raugoties, mums ir jāpieņem lēmums starp uh, gaļas olbātuma uh, vielām, no tā gaļas izcelsmes olbātuma vielām un augu izcelsmes olbātuma vielām. Kas attiecas uz uh, dzīvnieku izcelsmes olbaltumu vielām. Dagmā Rota Bērenta ir eksperta šajos jautājumos. Mēs visi zinām, ka kopš uh, govi trakumsērgas BSE epidēmijas un uh, kopš uh, dzīvnieku izcelsmes obaltumvielu aizliekuma barotos kā dzīvnieku lobarību, Eh, šis eh, jautājums ar vienu vēl ir pieskaitāms pie tādiem neskaramiem tabū jautājumiem. Bet tagad ir jautājums, kā tas ir ar eh, dzīvniekiem, kas nav atgremotāji dzīvnieki. Šis ziņojums neko nes, nepasaka par šo jautājumu. Kā, kāda situācija izskatās ar dzīvniekiem, kas nav atgremotāji? Esmu pārliecināts, ka komisija vajadzētu aicināt pārbaudīt, kāda izskatās situācija ar neatgremotāju dzīvniekiem. Un kā izskatās situācija, ja ir lobarība, kurā ir um, dzīvnieku izcēlesmes olbaltumvielas. Un šādai pārbaudē ir jānotiek. Jūs redzēsiet, ka pastāv ļoti daudz šķēršļi un ierobežojumi. Olbaltumvielu augu audzēšanai Eiropas Savienībā. Tam no daļēji ir vidas aspekti, daļēji tam ir lauksaimnieciska aspekta pamatā. Pēļņa, efektivitāte ir viens no aspektiem, un atšķirība starp. Es gribētu nosaukt piemēru, kas ir atšķirība starp labību un obaltumvielu augiem. Pie mums Ungārijā, piemēram, ja kādam ir jāizvēlas uh, Eh, labība vai obaltumvielas saturošas augus, tad tas ir atkarīgs no atbalsta, finansēra atbalsta. Ja kāds uh, audzē obaltumvielas uh, eh, augus, tad viņš nesaņem neko, bet ja labība, tad 600. 600 eiro par hektāru, un es nevaru iedomāties nevienu zemnieku, kas atteiktos no 600 eiro par hektāru, uh, tikai tādēļ, lai varētu audzēt obaltumvielu saturošus augus. Francijā varbūt ir piemērs, ka tiešām tā arī ir, bet mēs zinām, ka kopīgā lauksaimniecības politika ir tāda, ka, ka mm, to īstenībā ir ļoti grūti izdarīt, jo ir paredzēta šī atbalsta konkrētām jomām. Un es domāju, ka no vides aizsardzības aspekta raugoties arī būtu svarīgi kā obaltumvielu saturoša augu audzēšana būtu atbalstāma. Es to formulēju arī tā ļoti sarežģieti. Soja, piemēram, nav obaltumviela augs, eh, bet eh, blakus produkti, blakus produkti satura ļoti augstu obaltumvielu koncentrāciju. Vēlreiz atgriežoties pie tā, būtu patiešām labi ja mēs izmantot noteiktas, eh, jo viņi eh, patērē slāpekli, samazina siltumnīca izraisītās gāzes. Un viņi eh, arī izraisa situāciju, ka augsnē jāizmanto mazāk mākslīgo mēslojumu. Tie ir ļoti svarīgi vidas faktori. Bet nu, tas arī man ir jāsaka, ka viņi neatrisina problēmu uh, Eh, ar robotu un vielu trūkumu Eiropas Savienībā. Šeit patiešām pastāv reālas problēmas. Ja mums šīs, eh, šie augi ir jāimportē, tad vien liela daļa no šiem augiem ir ģenētiski modificēti augi. Šo faktu nevajadzētu aizmirst. Viena desmitā daļa no mūsu obaltumvielu vajadzības. Mēs no labības vajadzīgā daudzuma mēs ievedam no ārzemēm, bet obaltumvielu augos mēs tikai vienu ceturdaļu paši ražojam, un divas trešdaļas no tā ir arī vēl ģenētiski modificēti augi. Lai jūs tagad nošokētu, teikšu sekojošo šodien izmantotie, izmantotās jauktās formas satura pa 50-60% ģenētiski modificētas daļas, sastāvdaļas. Mūsu obaltumvielu trūkums un mūsu imports izraisa ļoti daudzas uh, saturiskas un eh, veselības tehniskas problēmas. Tādēļ es ieteiktu citu starpā, lai kopīgās lauksniecības politikas reforma ļoti mētiecīgi ķertos klāt un atbalstītu arī obaltumvielu saturošu augu audzēšanu, jo Eiropas Savienībā ievestie augi ir arī daudz spēcīgāk jākontrolē, jo tas ir milzīgs risks. Līdz šim tas nav pietiekami atrisināts. Daudzi ir pret ģenētiski modificētiem organismiem, bet vienlaikus mēs nemaz nedomājam, ka 90% no sojas, ko mēs ievedam, ir ģenētiski modificēta. Vai arī, ka obaltumvielu saturošie augi, kuriem mēs barojam lopus, 80% sastāv no ģenētiski mainītiem komponentiem. Arī ar šo problēmu mums ir jānodarbojas. Un noslēgumā es gribētu jūsu uzmanību pievērst sekojošajam. Es vēlētos jū, lūgt arī jūsu atbalstu. Pozitīva ietekme uz vidu ir tad, ja būtu audzēti šie obaltumvielu saturošie augi, būtu samazināts CO2 izmeši, samazinātos siltu, uh, siltumnīca efekts, nitrogēns tiktu arī izfiltrēts no gaisa, bet uh, arī attiecībā uz sugu daudzveidību būtu arī pozitīva ietekme. Šodien mēs vēl nemaz nezinām, kādas priekšrocības dos uh, nākotnes kopīgā lauksimtības po politika vidē. Piemēram, sugu daudzveidība vai siltumnīcas gāzu samazināšana. Tur mēs arī varētu sasniegt pozitīvu rezultātu. Es domāju, ka tie ir pamatprincipi. principi vides komitejai, un es to visu esmu noformulējis šajā ziņojumā. Paldies! Paldies referenta kungam! Tā kā nu, referents arī. Es gribu piebilst dažus vārdus. Tad es uzskatu, ka šeit ir ļoti daudz dažādi tehniski aspekti, un šeit ir dažādi aspekti. Jūs runājāt par ļoti svarīgo tēmu, kā piemēram pārtiks apgādes drošumu. Jūs runājāt arī par ģenētiski modificētiem organismiem, un vēl es varētu piebilst, ka šeit mēs runājam par citu, eh, par citu mm, patēriņa modeli, par to, ka mēs pārāk daudz patērējam uh, gaļas produktus. Šeit ir saikne ar, ar um, šo aptaukošanos. Un tad mums ir 35% un daudzi simti iedzīvotāju Eiropā, kas ir aptaukojušies. Un šeit uh, mēs arī redzam šo saikni ar šīm kultūrām, piemēram, soja, kas tiek domāta dzīvniekiem ļoti bieži, un pastāv tāda iespēja, ka tā nonāk arī cilvēku ēšanas ķēdē. Tātad šeit mēs runājam par patēriņa modeļiem, par to, ka par 5% pēdējo desmit gadu laikā ir pieaudzis uh, gaļas patēriņš. Šeit mums ir saikne arī ar deforestāciju, ar siltumu, ep, ep, šo ep, gāzu izmetiem, izmešiem. Tad šajā vispasaules līmenī mēs redzam, kā palielinās segāžu izmešana. Uh, Un tā kā mēs esam vīdes komitejā, mēs katru dienu runājam par šiem jautājumiem, esam noredzējušies arī par klimata jautājumiem. Un mēs zinām, kā ir ar deforestāciju, piemēram, uh, Argentīnā pēdējo gadu laikā ļoti daudz mēži tiek eh, iz, izsirsti un tur tiek audzēta soja, un tāpat to pat varētu teikt arī par Brazīliju, kur ir izsirti pēdējos gados teritorijas, kas ir līdzīgas apvienotās karalistes teritorijai, tas viss, lai sāktu audzēt tur kaut ko citu. Un 40 procenti no visiem Amazonas mežiem arī ir izsirsti būs izcirts līdz 2050. gadā, lai tur audzētu soju. Tātad par šiem proteīnu augiem, proteīnu kultūrām. Šeit es gribētu saistīt šo, eh, šos faktus, šo kontekstu ar to kontekstu, ko mums stāstīja referentu kungs. Un um, es gribētu vēl parunāt par omega 3 jautājumu. Omega 3 jautājums tas ir šā, kas ir aktualizējies, jo soja varētu būt arī omega 3 avots, bet šeit varētu būt arī riski sabiedrībai. Te atkal ir jauns temats, kas pavērās mums saistībā ar šo omega 3. Un tālāk nākamais jautājums, kas ir saistīts ar ģenētiski modificētajiem organismiem, bet šeit jāsaka, referents pie šiem jautājumiem strādā. Es eh, jums esmu pateicīga par šo ziņojumu, es tikai gribēju papildināt eh, šo, bet tagad došu Dagmarai Berantei. Paldies, priekšādātā. Ja es tā paklausos šajā diskusijā, tad, protams, eh, tie tādi deja vu piedzīvojumi vai tādi pirmās intensīvās diskusijas Eiropas Savienībā, tad drīzāk izklausījās, mm, atcerieties, pirms vairāk nekā 13 gadiem, pirms 15 gadiem Eiropas parlamentā mēs jau norādījām uz uh, lopu trakumsērgu BSE risku. 97. gadā bija izpētes komiteja, 98. bija arī pēc tam vēl viena komiteja, es biju priekšsēdētāja ar dažiem kolēģiem kopā. Mēs, viena no kolēģiem ir arī, arī vēl Eiropas parlamenta deputāts Mēs ilgi pētījām šo jautājumu, un es domāju, ka es īstenībā labi orientējos šajās tēmās, un mēs šodien runājam par ļoti būtisku problēmu, kur mēs paši daļai esam radījuši. Ar tādu veselo saprātu to būtu jāsaka un jāatzīst. Tāpēc šī kungs ir izstrādājis ļoti labu ziņojumu lausiemcības komitejai arī, kas uh, varbūt kaut ko vēlēsies mainīs. Tas ir labs priekšlikums, kur varētu novirzīt lauksaimniecības komitejai. Man jāsaka, ka Haislinga kunga ziņojums lauksaimniecības komiteja ir brīnišķīgs, lielisks. Ir jāatzīst, ka būtu grūti uzrakstīt vēl kādu labāku ziņojumu. Mēs, protams, to mēģināsim darīt. Tāpat šī kungs savā atzinumā ir ļoti labi parādījis, kāda ir attīstība un kāda tā ir bijusi. Uh, šajā uh, obātu un vielu sektorā lobarības jomā. Un viens kolēģis no manis, viņš ir zaļais deputāts, lauksaimnieks, viņš ir uh, Eiropas parlamentā, vairāk diemžēl nav. Friedrichs Grēfe Cubēringdorfs, viņš jau ļoti agri norādīja uz to, ka emocijas nevienmēr ir uh, izraisa labu politiku. Jautājums par dzīvnieku miltiem un dzīvnieku izcelsmes olbaltumu vielu barošanu eh, lop, lopiem ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums. Un tas ir saistīts ar daudzām emocijām arī šeit Eiropas parlamentā. Un tās emocijas bija tādas ļoti uzkurinātas. Es to nekad neesmu sapratusi. Mans kolēģis Grēficu Barindovs arī nē. Ne Un ja es eh, pareizi lasu Haislinga kunga ziņojumu, tad viņš, eh, vismaz domā tā, viņš saka septītajā punktā savā ziņojumā, tāpat kā Tabači kungs sestajā punktā savā atzinumā, ka mēs eh, jāparaugās, kāda ir obātumvielu avoti. Pilnīgi skaidrs, es arī domāju, ka mums ir jāparaugās un jācenšas audzēt Eiropā obātumvielu augus Tas ir arī jāveicina. Tas mūs ne tikai padarīs neatkarīgus no importiem, bet arī dos mums iespēju mainīt kvalitāti. Es šeit nedomāju tikai ģēmo mainītus materiālus. Es to nekad neesmu vēlējusies. Es vienmēr esmu, esmu teikusi, jūs, kas aizliedzat uh, šo lobarību, uh, aiz, uh, lobarību izcelsmes, dzīvnieku izcelsmes aizliegt barot lo, lobariem, līdz ar to jūs atļaujat ģēmo barot lopiem. Es to nekad neesmu gribējusi. Uh, ir svarīgi, lai obātu, obātu un vielas augus atbalstā, bet vienam ir jābūt skaidram. Mēs nekad, mums nekad neizdosies lopiem, lopu krājumiem eh, Eiropas Savienībā eh, eh, nu, nodrošināt tos ar obātu un vielu augiem, ja mēs to neizveidosim par tādu monokultūru Eiropā. Hažlin kungs, uh, to ļoti labi parāda savā ziņojumā. Un uh, ir jābrauc, kas ir alternatīvas. Ja mēs tomēr sakām, mēs tomēr nevēlamies imports vai arī maz importa, tad mums uh, šis uh, uh ir jārunā par šo jautājumu dzīvnieku izcelsmes milti, dzīvnieku milti. Ja mēs to darām, tad es gribētu aicināt. Uh, Tā kā sestā punktā Tabača kunga ziņojumā vai septītā punktā Haislinga kunga ziņojumā uh, ka komisija šo jautājumu pārbaudiet. Es zinu, ka komisija tikai tad to dara, ja uh, tā sev neuzņemas nekādu risku norauties. Bet ja mēs, uh, kolēģi, padomātu, ka dzīvnieku izcelsmes obaltumviela uh, barošana uh, atgremotājiem, kas vienalga ir aizliegta, ja mēs padomājam par to, ka mums bija loba trakumsēga BSE, jo nebija marķēta e, lobarība, un ja e, bija sajaukta e, auga izcelsmes olbaltumviela ar dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu, tas nebija marķēts, un varbūt zemnieki to nezināja, bet varbūt arī to apzinoties darīja to savādāk, neņēma vērā likumus, un tas nebija atļauts, un šodien mēs to vairs nevaram mainīt, un kā tādu nelielu komentāru malā es vēl varētu pateikt, jā, zivju milti. Tos barot atgremotajiem arī tikpat neētiski īstenībā. Mums īstenībā ilgi vajadzētu cīnīties, lai to visu ierobežotu uz teņiem, bet tas arvien vēl nav pašsaprotami. Un, eh, ja es paraugos uz kādas intereses, ir Baltijas jūras valstīm, arī Islandē, Norvēģijai, visām valstīm, kas ir bez Baltijas, viņi labprāt eh, eh, no mazajām zivīm, ražoto dzīvnieku miltas, baro lopiem Protams, viņiem tur ir sava interese. Un kas ir e, interese? Un tas ir ļoti indīga, indīga milti. Un agrāk es vadīju šo komiteju, un man ir jāsaka, ka tur ir arī tas nu, savā ziņā ļoti pikants šis jautājums. Ja mēs tagad at atgremotājus neņemam vērā, par to nebūtu nekāda diskusija, tad paliek visādā dzīvnieki, tad paliek uh, putni un cūkas. Putni un cūkas īstenībā ēd visu. Un tas, ka mēs Eiropas Savienībā atļaujamies tādu luksu, uh, proti kaujot eh, lopus, eh, pārstrādāt tikai labākās dzīvnieku daļas, bet visu pārējo, kas paliek pāri, un īstenībā ir, eh, to varētu izmantot cilvēku barībai, mēs to vienkārši sadedzinām, pārstrādājam par ģipsi vai kaut ko citu ar to darām, jo mēs to nevaram parot visādājiem dzīvniekiem, tas īstenībā ir luks. Protams, Pausens kundze, kura atkal ir deputāta, bet viņa, diemžēl, šodien nav. Viņa savā ziņojumā ļoti skaidri pateikusi, ka vajadzētu ņemt vērā, lai nebūtu kanibālisms. Tas ir ļoti labi un skaisti un jauki, to var darīt. To var um, pateikt, nodrošināt, ka dzīvnieku atkritumi nenonāk to pašu dzīvnieku lobarībā, bet jātājums, bet kādēļ tam to nedariet? Uh, Filēja gabals ir tur, un kāds gabaliņš ir atkal kāda cita ga gaļas uh, daļa. Tas ir pats dzīvnieks. Un uh, mēs varam, mēs, protams, varam pateikt, uh, Eh, to mēs neēdīsim, bet kādēļ to nevar pārstrādāt par dzīvnieku eh, lobarību, par dzīvnieku miltiem? Kā jau es teicu, šeit vajadzētu nodrošināt, ka arī mikrobioloģiskā ražošana būtu droša. Toreiz kopā ar Bēgas kungu un Grēficu Baringdorfu un Eiropas komisiju izstrādājām metodi, ko izstrādāja zināmnieki, kas izstrādāja augstā spiediena metodi, kur bija tāds sajaukums no spiediena, temperatūras un laika. Un tā bija absolūta sterilizācija, garantēta. Kamēr neviens nepierādīs, ka šī metode vairs nav aktuāla, tā ar vienu vēl ir labākā metode, ka katra viela, kas iespējams varētu izraisīt slimnīcu, uh, slimību, ka to nokaut jau pašā asnā. Saistībā ar robotu un vielu diskusiju es gribētu teikt jā, ka vajadzētu uzlabotu un atbalstītu obaltu un vielu saturošas augus Eiropas saimnē, bet tāpat arī vajadzētu atbalstīt uh, to, ka mums vajadzētu atzīt, ka mēs nekad vieni paši nevarēsim nodrošināt paši sevi ar šādiem obaltu un vielu augiem. Mums vajadzētu arī paraudzīties, kas ir ar dzīvnieku uh, atkritumiem, uh, kas notiek ar, ar barošanas ciklu un ko ar to ar dzīvnieku visām atkritumiem var darīt. Paldies! Un tagad došu vārdu komisijai Eriks Vilems no DG Agri. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka šis ziņojums tiešām lielisks, un es domāju, ka komisija jau to teica iepriekšējā sanāksmē. Es tikai gribēju atgriezties pie dažiem jautājumiem, ko pieminēja ar ievadvārdos referent kungs, un tad arī došu tādu globālāku komentāru Es domāju, ka referents pasvītroja ļoti svarīgu jautājumu, proti, ka vēsturiski Eiropas Savienība uh, ir bijusi vislielākā sojas importētāja. Bet tagad vairs tā nav, jo Ķīna mūs ir apsteigusi un mēs uh, cenšamies diskutēt ar. Bet, un tagad Ķīna ir pirmā vietā sojas importu ziņā. Tālāk, jūs teicāt, ka jūs iesakat izvērst pētījumu par dzīvnieku proteīnu vielām. Jāsaka, ka tas ir bijis tabū daudzu gadu laikā. Bet jāsaka, šī problēma ir jāanalizē. Jūs arī noteicāt, pateicāt, ka ekonomisko iemeslu dēļ Eh, proteīnu kultūru ražošana nav tik rentabla salīdzinot ar graudaugiem. Un šī iemesla dēļ jau vienu gadu mēs novērojam, ka proteīnu kultūrām izmantotas zemes pieaug. Un varbūt soli pa solim šī sistēma attīstās jau rojas un 68. pantā mūsu regulā par eh, BSE ir iespēja atkal atgriezties pie šīm kultūram. Un Tālāk jautājums par ģenētiski modificēto soju un tās importu. Jāsaka, ka šī kultūra nav atļauta pagaidām. Tad vēl gribēju arī pievienoties tiem, kas atzīmēja, ka šī debata ir ļoti ilgusi, vismaz 20 gadi, un mēs esam um, jau norādījuši uz vairākiem ceļiem, kas ļautu mums atbalstīt proteīnu kultūru audzētājus. Varētu teikt, ka šie uh, pasākumi ir ļoti dārgi, un jāsaka, ka pasākuma efektivitāte arī ļoti zema. Un neraugoties uz visiem šiem pasākumiem, tomēr pieprasījums pēc sojas nav mazinājies un attiecīgi šeit nav liels ietekmes uz lopkopības sektoru. Neraugoties uz to visu, pēdējos gados ir pieaudzis pieprasījums pēc kolzas ražošanas. Un mūsu vajadzība pēc proteīna tiek apmierināta 35% uh, līmenī. Šis procents ir nedaudz uh, pieaudzis pēdējos gados, jo platības kolces ražošanai ir pieaugušas nedaudz. Uh, kā mēs varētu aizvietot visu pārējo? Kā mēs varētu rīkoties ar soju un sojas barību mēs importējam 30 līdz 35 miljonus tonu sojas ekvivalenta, lai to saražotu, mums vajadzētu pašiem izaudzēt apmēram 40 miljonus soju šeit e, Eiropas Savienībā. Tad varētu gaidīt ražību 2,83 tonnas uz hektāru. Attiecīgi, tad mums vajadzētu veltīt ļoti liels platības plus pie tā, kas mums šodien. Tad 40 miljonu hektāru papildus platības būtu vajadzīgi, lai audzētu šo iztrūkstošo, uh, kur mēs varētu paņemt šīs platības. Mums būtu jāņem nos no graudaugiem. par miešiem. Mēs varētu paņemt no miešiem kaut kādus eh, hektārs, bet no otras puses eh, šeit arī varētu būt zaudējumi. 40 miljonu hektāru, tas ir divas trešdaļas no visām platībām, kur ir šie mīkstie graudaugu veidi un arī kvieši. Un Eiropa eksportē 10 miljonu tonu šo kultūru katru gadu. Tātad, ja mēs ņemam vērā importu, kas varētu līdzvarot, tad vajadzētu atkal mums saražot 10 miljonus tonu. Attiecīgi, tad mēs varētu līdzvarot šo situāciju. Tad mums ir nepieciešama 14 miljonu hektāru, eh, 40 atvainojas miljonu hektāru pa jaunam, lai izlīdzvarot visu šo situāciju. Tāpēc Eiropas Savienībai būs ļoti grūti sevi padarīt par pašpietiekamiem proteīnu ziņā, lai mēs arī nezaudētu kviešu importātā, tad tas nav realistiski. Tad mēs runājam arī par kopējo lauksemniecības politiku pēc 13. gadam. Šeit šodien es gribētu jums pastāstīt par šo paziņojumu par KLP. Tur ir sadaļa par pārtikas nodrošinājumu, tur ir viena daļa, kas ir veltīta proteīnu kultūrām. E, tur mēs veicinām sinerģijas veidošanos starp kultūra ražošanu un lopkopības sektoru. Mēs akcentējam tieši proteīna ražošanu. Tātad mums ir noteikti analīze, ko ir veikusi komisija tad 14, 15 miljonu hektāru mums ir jāatrod, lai izlīdzinātu šo situāciju, ņemot nos no citām kultūrām. Paldies! Tas ir ļoti interesants materiāls debatei. Ores, kolēģis Ores ir lūdzu arī vārtu, lūdzu. Paldies! Priekšsēdētāji. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, piekrīt arī komisijai. Es domāju, ka mums vajadzētu atrast veidu, kā sakārtot šo situāciju. Vajadzētu izvairīties no problēmām, ko izraisa šī proteīna kultūru izmantošana. Ja mēs neizmantosim zivju miltus vai kaulu miltus, tad mēs nevarēsim audzēt vairāk arī zivju, kas ir nepieciešamas miltu ražošanai. Bet kas eh, gribētu runāt arī par atkritumu dažādu pārstrādi, arī subproduktu apstrādi vai pārstrādi. Mēs gribētu aicināt, lai eh, dzīvnieku izcelsmes atkritumi tiktu izmantoti biogāzes ražošanai. Tas eh, biogāzes ražošana ir it kā laba lieta, bet no otras puses, ja tiek ražot biogāzi, tad arī CO2 izmeši palielinās. Un mēs eh, gribam stimulēt biogāzes ražošanu. Bet eh, šeit ir dažādi atkritumu veidi. Anī. Ja, piemēram, dzīvnieku atlikumus uh, eh, iejauc uh, lobarībā, tad uh, ja tas viss tiek sajauks, tad, protams, ka mums varbūt ir uh, mēs varam to izmantot arī enerģijas ražošanā, bet vienlaikus arī ļoti augstu CO2 izmeši. Un tomēr mums uh, ar vienu ir mēslojums, uh, ko, kas ir jāizmanto. Es tomēr gribētu no komisijas uzzināt, kā komisija uzskata, vai mēs šīs aktivitātes turpināsim atbalstīt vai arī nē, vai cik tālu tam vajadzētu iet, vai runa ir tikai par atkritumiem, Eh, bet šodien ir arī eh, kukurūz, ko mēs izmantojam. Tie tiek eh, novākti un tas viss tiek sajaukts kopā ar dzīvnieku atkritumiem, te tiek ražota biogāze. Vai tas ir saprātīgi vai nē šāda sajaukuma? Es labprāt gribētu uzzināt komisijas viedokli. Ko mēs darīsim ar CO2 emisiju? Vai mēs to varam šeit ņemt vērā vai nē? Paldies. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Acīm redzot, es uzskatu, ka šī problēma situācija, tieši eh, šī proteīna situācija tiešām ļoti vistam. Eh, Mēs nevaram visu, visu laiku importēt soju, jo te tiešām ir runa par pārtiks drošību un arī par Eiropas pārtiks neatkarību. Runājot par ziņojumu, man būtu te viens komentārs Dabaidī eh, kungam. Uh, Man ir jautājums, cik pareizi šajā tekstā būtu atgādināt eh, govi trakumsēgas traģisko gadījumu. Es domāju, ka nevajadzētu dzīvnieku izcelsmes proteīns un veselu nozari šādi uh, apzīmogot ar kaut ko nelāgu. Es domāju, te ir skaidrs, ka pastāv ar drošību šai nozarei, te ir arī jādomā par augu izcelsmes proteīniem, bet bez dzīvnieku izcelsmes proteīniem iztikt nevarēs. Un uh, otrkārt es uh, atbalstu uh, ziņotāju referentu runājot par sojas eksportu Mums noteikti vajadzētu izveidot uzraudzības mehānismu, kas pārbaudītu augstsāsmes proteīnu izcelsmi. Un katrā ziņā ir jāstiprina pārbauda tieši uz vietas. Tad 14. punktā ir norādīts ka šī te pārtikas uh, izcelsmes kontrola tiks eh, veikta dažkārt. Man šķiet, ka šis dažkārt nav vietā, tas būtu jāizsēr sistemātiski. Paldies, saka Lepārs kundze, tagad dodu vārdu mūsu referentam Tabadžī kungam. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Runājot par jūsu pārdomām, ko paudāt Es uzskatu, ka daudz lielāku uzmanību jāvērš uz eh, Eiropas Savienības iedzīvotāju pārtikas pārradumu pārmaiņām. Es eh, zinu, kādas ir problēmas, es te jums pilnīgi piekrītu. Un eh, runājot par pārtikas nodrošību, saistībā ar to, ka mēs esam uh, pakļauta ārējiem tirgiem, tā es pilnīgi jums piekrītu un arī citiem kolēģiem, kas par šo problēmu runāja. Runājot par Dagmāru Hotpērentu, es gribētu lūgt viņu atbalstīt manu ziņojumu grozījumu, jo es esmu lauksaimniecības eh, komitejas pilntiesīgs loceklis un es esmu šeit vides komitejā atzinuma sagatavotājs, un es esmu iesniedzis grozījumu, kur es aicinu komisijai īstenot pētījumu par dzīvnieku atkritumu problēmu ne atgramotāju dzīvniekiem. Un te es arī piekrītu citiem, kas sacīja, ka nevajag izslēgt iespēju izmantot zivju miltus vai miltus, kas veidot no dzīvnieku atkritumiem, neatgremotājiem dzīvniekiem. Jo atgremotājiem tas ir pilnīgi aizliegts, tas ten nu ir skaidrs, bet par neatgremotājiem Mums te būtu jātiek vaļā no kaut kādiem tabū, par to nav nekādu šaubu. Un, un te sastajā punktā tas atainojas. Es arī biju referents par biogāzi, un es piekrītu Dagmārai. Jums ir taisnība. Dzīvnieku izcelsmes proteīnam un arī biogāzei tai pašā laikā ir jāizmanto taču tā ir uh, pilnīga izšķērdība neizmantot tik daudz uh, produktu dzīvnieku proteīniem. Arī komisijas pārstāvis uzsvēra to, ka mēs nekad nespēsim pietiekošā daudzumā sasaražot proteīnu. Uh, skaidrs, ka mums ir acīm redzami ierobežojumi. 40 miljonu hektāru tas ir kas neiedomājams. Veltīt tik daudz teritorijas augu izcelsmes proteīnām. Tā tad mums ir jāpavar durvis dzīvnieku izcels proteīnam neatgremotājiem. Paldies par uzmanību. Es ceru, ka te izvērtīsies lielas debates Pat lauksaimniecības komitejā vai daudz vairāk cilvēku iestājas pret dzīvnieku izcelsmes proteīniem nekā vides komitejā. Tāpēc es biju ļoti uzmanīgs savā teksta formulējā, jo es apzinos, cik daudz te ir pretestības. Tāpēc es esmu gandrīz par to, ka šeit valda realistiska nostāja, ļoti labi pamatot nostāja. Lielas paldies! Paldies uh, referentam par šī uh, ziņojuma kvalitāti un arī visiem par, šī, par šīm debatēm. Tātad 6. Eh, decembrī ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Uh, 7. janvārī mēs balsosim komitejā un 26. un 27. martā būs balsojums plenārsēdē. Pāriesim nākuš, pie nākošā darba kārtības punkta. Un te ir 2010. gada ziņājums par kohēzijas politikas 2007. līdz 2013. gada programmu īstenošanu. Dodu vārdu Jose Manuelam Fernandesam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es pāriešu uz portugāļu valodu. O Tratado de Lisboa eh, estabelece como um dos seus valores fundamentais, como um dos seus valores fundadores, a... Eh, te mēs runājam par uh, mūsu vērtībām, sociālās, teritoriālās un ekonomiskās kohēzijas eh, virzība Eiropas Savienībā saskaņā ar trešo pāntu. Un tieši pirms gada stājās spēkā Lisabonas līgums bet ļaujiet man pievērsties eh, kohēzijas jautājumam. Tas ir arī saistīts ar eh, ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Un mēs eh, mēģinājām tuvināt pār par 170 reģioniem Eiropā, un te ir svarīgi uzsvērt, un apgalvot to, ka jebkāda aiz, jebkāds, jebkāda aizkavēšanās e, šajā īstenošanas procesā ir ļoti nevēlama. Tātad tagad e, šī īstenošana ir 21% līmenī. Vides programmu īstenošana ir svarīga, taču arī tās programmas, kas ir saistīts ar 2020. gada stratēģiju, ir jo īpaši nozīmīgas. Tas attiecas vēl jau vairāk uz programmām, kuru mērķis ir samazināt CO2 izmešus un veicināt atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanu un ener energoefektivitāti. Tātad tie ir projekti, kas saistīti ar 2020-2020 stratēģiju. Tie ir jo īpaši svarīgi arī CO2 izmešu projekti. 30% skaitlis tika publicēts kā vēlamais mērķis, tātad 30% samazinājums CO2 izmešos. Tas tika publicēts kā mērķis. Ņemot vērā šo kontekstu, ir vitāli svarīgi īstenošos mērķus pēc iespējas ātrāk. Mums ir jāpātrina šis īstenošanas process. Pastāv vēl viens mērķis - zaļo darba vietu veicināšana. Darba vietas var radīt, izmantojot šos projektus, un patiesībā tas arī viens no svarīgākiem Eiropas 2020-2020 stratēģijas mērķiem. Uh, Un te ir arī runa par e, vides katastrofu novēršanu. Un e, ieguldījums e, prevencijā un rūpniecības objektu teritoriju attīrīšanā. Arī šīs aspekts ir jāstiprina un investīcijas šajā jomā ir jāpalielina. Te ir problēma mm, nelielā īstenošanas apjoma dēļ. Mēs aicinām komisiju nodrošināt šīs programmas. Te ir arī sarunas par eh, līdzfinansējumu apjomu. Ir iespējams mazināt administratīvo slogu un veicināt elastību, protams, eh, tiesību normu ietvaros, bet to ir iespējams īstenot. Līdz ar to mums būtu jāveicina īstenošanas apjoms, iestājotos par vērtībām. Un te, protams, ir vērts domāt par caurskatāmību, bet vēl jau svarīgāk tā ir vides aspektos. Te mums ir jāredz, eh, kura projekta ir pieņemta, kas ir īstenots. Un tas ir svarīgi gan negatīvā, gan pozitīvā gaismā. Nu, es paskaidrošu, kas ar to domāju. Ja mēs paraugāmies uz to, kuri projekti ir pieņemti, mēs varam secināt, kā, kādas te ir sadursmes ar, mēr, ar 2020, 2020 Eiropas Savienības stratēģijas aspektu. Un vēl ir svarīgi apzināties to, kuri pieņemtie projekti eh, virza, mm, ir virzīti uz šo mērķu sasniegšanu. Un tā mēs varam saprast, kuri projekti sniedz pozitīvu ieguldījumu, kuri ne. Un te ir runa par tiem mērķiem, kurus mēs visi esam izvirzījuši. Te ir runa par eh, 2020. gada mērķiem un zaļo darba vietu izveides veicināšanu. Tātad mums ir šī mantra 20, 20, 20 vai pat 30, 20, 20. Un skaidrs, ka līdz ar to mums ir eh, vajadzīga labāka pieeja informācijai par pieņemtajiem projektiem. Taču vēl ar vienu NAC 3 nav pieejama sabiedrībai tīmekļa vietnē. Un vēlams to tomēr izdarīt, lai visiem būtu skaidri redzams, kuri projekti ir apstiprināti, kas ir īstenots. Tā mēs varam veicināt caurskatāmību un uzraudzīšanas procesus un palielināt arī sabiedrības iesaisti. Es gribētu pateikties ēnu referentam Nikolašičam Mums jau ir norisinājušās diskusijas par šiem jautājumiem. Un mēs sadarbojamies ar mēķi izveidot Eiropas Savienībā pēc iespējas labāku ziņojumu par tēmu, kas Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga un kurai tiek veltīts viens treš, vien trešdaļa no budžeta. Lielas paldies! Šilder Čelers kundze lūdzu. Es gribētu pateikties referentam par viņa atzinumu projektu. Kohēzijas politika ir viena no visveiksmīgākām Eiropas Savienības politikām. Tas ir viens no lielākajiem um, apsvērumi, kur dēļ 2004. gada paplašanās bija ļoti veiksmīgi, un es varu arī daudz teikt par to, cik daudz tiks sasniegts tieši manā vēlēšana apgalvā, pateicoties kokēdzijas politikai. Taču vēl ar vienu Eiropas senību pastāv lielu, lielas atšķirības, kuras nav pilnīgi novēršamas. Šis te vidustermiņa pārskats eh, programma īstenošanai 2004. un 2013 gadam norāda uz problēmām. Es pateicos referentam par to. Un skaidrs, ka dalību valstīm ir arī turpmāk eh, jāizmanto šīs programmas, vēl jau vairāk ņemot vērā eh, valstu budžeta ierobežojums. Es Te arī ir eh, referents pareizi norādījis, ka informācija par kohēzijas programmām Eiropas Savienībā ir jābūt pieejamām tīmekļa vietnē. Un skaidrs, ka mēs vēlamies, lai tiktu izveidota šāda 2020. gadā paredzētā iekļaujošā stratēģija. Un te ir arī parādās eh, kohēzijas politikās tie augstie mērķi, ar kuriem Eiropas Savienība atšķiras no citām organizācijām. Un te jādomā arī par virzību pēc 2013. gadā, un katrā ziņā paldies referentam par šo atziņumu, un es ceru, ka kolēģi to varēs atbalstīt. Rišards Sebers lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es tikai varu uzteikt savus kolēģis darbu. Man šķiet, ka kohēzijas un reģionālajā politikā visvarīgākais ir tas, ka mēs virzāmies uz šiem 2020. gada izvirzītiem mērķiem. Vispirms tāda Lisabons līgums, tad 2020. gada stratēģija. Es domāju, šai gadienā ir svarīgi ir paraudzīties nākotnē. Visiem projektiem un programmām ir jātiek vērtētiem saskaņā ar šiem mērķiem. Un, protams, mums jāgatavojas arī nākošajam finanšu periodam, un tas viss ir atkarīgs no tā, cik daudz naudas būs pieejams nākošajā periodā un cik lielā mērā tiks izmantoti šie fondi. Protams, te ir aicinājums atkal vienkāršot resursu piešķiršanu, jo mums te ir problēmas ar kontrolēm Es atvainojos, saka priekšsādātāji, es gribētu, lai te valdītu klusums, lai mūsu, lai mūsu, eh, lai Zīberkungs varētu runāt. Zīberkungs saka, nu jā, zaļajiem te ir tik svarīgas eh, diskusijas, ka es varu pagaidīt, protams. Nu jā, vai, vai tas nenorāda uz, tā, uz to, ka šī nav tāda tik zaļa joma, kā zaļajiem gribētos? Bet nu labi, atgriežoties pie mūsu temata. Es domāju, ir ļoti svarīgi piemērot šo reģionālo pieeju, jo reģionā, reģioni paši vislabāk zina, kā tie var sekmēt savu attīstību. Un man šķiet, ka Eiropas reģionā politika sniedz šo nepieciešamo stimulu, taču atcerēsimies arī to, ka šis finansējuma stimuls ir tikai viena puse, bet projektiem jāspēj būt dzīvot spējīgiem pašiem dažkārt ir novērojams, ka šie priekšnoteikumi finansējumu piešķiršanai nav attiecīgajā projektā paredzētie. Un runājot par eh, mežu ugunsgrēkiem dalību valstīs, mēs mēģinām te attiecīgi piešķirt Eiropas Savienības finansēju, bet man šķiet, ka dalību valstīm pašām ir jārisina šāda veida problēmas. Eiropai manā skatījumā nevajadzētu sniegt pārāk daudz savu finansējumu, jo patiesībā dalībvalsts pašu tiesību akti šīs lietas var izsnākt daudz labāk. Piemēram, aizliegums īstenot uh, celtniecību Ehm, zonās, kur skāruši mežu ugunsgrēki, ir ehm, labs pasākums, un ehm, to var īstenot ar pašu dalībvalstu līdzekļiem. Un te, protams, runājot par vīdes aizsardzību, mērķis ir mūsu komitejas pārziņā, bet, kā jau es sacīju, lielākajiem labumu guvējiem ir pašiem arī jānodrošina savu atbildību. Paldies! Maikls Tremopulos lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man nebija mērķis te izteikties, taču es tomēr nolēmu to darīt. Uh, tomēr tas komentārs, ka šeit izskanēja par zaļajiem, zaļies, zaļos ļoti interesē kohēzijas politika. Un Es esmu arī reģionālās attīstības komitejas priekšstādātāja vietnieks, tomēr man jāsaka, ka jau no pirmajiem, pirmajiem šī sanāksmes brīžiem mums ir arī uh, vienlaikus sanāksme šajā reģionālas attīstības komiteja, un uh, abās komitejas es vienlaikus nevarēju būt, tāpēc šajā brīdī es pametu sēdi reģionālās attīstības komitejā, lai atnāktu pie jums, lai nokļaus, noklausītos tieši to tās diskusijas, kas norisinās šeit. Protams, es iestājos par kohēzijas politiku, taču šodien ekonomiskās krīzes laikā ir nepieciešama vispārīga pārstruktūrizācija. Tieši tāpēc, ka krīze, gan arī ekonomiskā krīze, kas kā domino uh, efekta iespaidā izplatās pa visu Eiropu, gan arī tāpēc, ka tā ir arī vides un e, sociālā un darba krīze. Tā tad ir nepieciešama liela, nepieciešams liels vispār politikas izmaiņas. Un tāpēc šī te liberālā pieeja, e, kas novērojama Barozo komisijā, nav pieņemam. Tātad ir nepieciešams uh, labāk izmantot eh, reģionālās, Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu, jāpārskata politika un acīm redzot tas teksts, kurā ir iekļauts tāds vispārējs pārdomas, arī ir analīzes vērts Tad skaidrs, ka jā, te, te jābūt ir lielām pārmaiņām, un mēs e, iesniegsim grozījumus šajā virzienā. Mēs gribam, lai šī kohēzijas politika vadītos no citas perspektīvas. Cilvēki, kas runā no dažādu e, interešu vadībā un dažādu dalību valstu vadīti rīkojas tā, ka, kas nenāk par labu visiem, te vienkārši katrs iestājas pats par savām interesēm. Pastāv nepieciešamība, un jūs to dzirdēsiet gan no mums, gan arī no citiem, atbalstīt 30% mērķi, lai samazinātu emisijas. Tikai tā mēs varam. Uh, īstenot eh, nepieciešamos pasākumus klimatu izmaiņu novēršanai. Un tikai tā mēs arī varam aizsargāt bioloģisko daudzveidību, jo mēs zinām, ka šis gads, kas drīz beigsies, bija tieši bioloģiskās daudzveidības gads. Un tad mums ir jāpāriet pie tādiem indikatoriem un citiem rādītājiem, kas izteikt ko vairāk nekā tikai IKP. Līdz ar to mums mūsu pieeja ir jāpagātina, jo mēs zinām, ka viens uh, satiksmes negadījums patiesībā var palielināt IKP, jo te darbosies arī, arī uh, slimnīcas un uh, apdrošināšanas iestādes un viss kas. Un ja mēs visus mežus izcirt, izcirtīsim, pārvērtīsim tos papīrā, tad arī, protams, IKP pieaugs. Bet kā tad izskatīsies mūsu planēta? Bet tā tad mums ir jādomā arī par vidi un par vispār cilvēku labklājību, un to, tam mēs varam pievērsties gan šajā komitejā, gan arī citur. Liels paldies! Saka Lepāša kundze, Miroslavs Likulaziks. Lūdzu, paldies, priekšsēdētājs kundze. Un uh, jūs ļoti pareizā brīdī man dodat vārdu, tāpēc, ka mans dārgais kolēģis Tremopulas kungs, kurš ir loceklis gan reģionālas attīstības komitejā, gan uh, vides komitejā, ir mans kolēģis, uh, tāpat kā arī es abās es, esmu komitejās. Es gribētu Eh, apliecināt dārgiem kolēģiem, kas runāja, un jo īpaši Jose Manuelam Fernandešam, kurš ir rīkojies pareizi un ļoti pareizā veidā norādījis uz Envi komitejas nostāju. Un vēl es gribu pateikties Tremopulas kungam, kurš ir ēnu referents šai ziņojumā, kurā es esmu galvenais referents. Es esmu priecīgs, ka šeit varu būt eh, divās eh, komitejās, jo es esmu reģionāls komitejas pilntiesīgs loceklis un eh, aizstājējs gan vīdes komitejā, un es mēģināšu galējā ziņojuma versijā norādīt uz envi nostāju. Un te ir norādīts uz kohēzijas fonda izlabo, um, izmantojumu, kas, protams, izraisa arvien plašākas debates. Mēs mēģinām paturēt prātā šo ilgtermiņu perspektīvu, domājot par nākotni. Es gribētu jūs informēt par to, ka darbs pie šī ziņojuma turpinās uh, ātri. Man jau bija sanāksme ar, mūs, ar maniem ēnu referentiem. Diemžēl mans kolēģis Tremopulis kungs nevarēja apmeklēt šo sanāksmi, taču es ceru, ka arī viņš nāks klajā ar savu ieguldījumu pēc iespējas ātrāk, lai es varētu tos iekļaut savā ziņojumā, kā jau es solīju jums agrāk. Mm, Runa ir par novērtējumu, par atzinumu, kuru es sagatavošu. Uh, gala ziņojums būs 11. janvārī. Tā informācija, ko es no jums esmu saņēmis rakstveidā vai arī šeit mūtvārdos, ir ļoti vērtīgi tālākam atzinuma, tālāk atzinuma bagātināšanai. Un vēl tas, ko pieminēja Žozemanuels Fernandešs Šīs prioritātes bija sākumā arī mans prioritātes, un es esmu priecīgs par to, ka tā šeit tekstā atainosies vēl jau spēcīgāk, un tās tiks ļoti skaidri paziņots. Dargie kolēģi, dāmas un kungi, priekšstādātājs kundze, paldies par to, ka mani uzklausījāt, un es arī ceru, ka būs iespēja tālāk sadarboties. Tāpat kā es arī esmu gatavs uh, saņemt visus jūsu grozījumus, kādi tie šeit izskanēja. Un es tos izskatīšu, jo īpaši reģionāls komitejas sanāksmē. Paldies! Eh, vai komisijas pārstāvs gribat kaut ko teikt? Ja jā, tad lūdzu ļoti īsi. Uh, thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji. No komisijas puses arī gribētu pateikties referentu kungam. Es arī augstu vērtēju diskusiju, kas mums bija šeit šorīt no rīta. Kāpēc mēs gribam šajā programmēšanas periodā ievies šo jauno atskaišu sistēmu? Tas tāpēc, ka mēs gribējām atvērtāk un konkrētāk runāt par kohezijas politikas īstenošanu, tāpēc mēs apsveicam komitejas viedokli par kohezijas politikas ieguldījumu vides mērķu sasniegšanā. Kad mēs analizējam sarunu rezultātus, esam izkalkulējuši, ka 30% pat vairāk no kohēzijas politikas līdzekļiem ir piešķirti tieši vides prioritāšu risināšanai, arī netiešo prioritāšu risināšanai, par tiešajām prioritātēm. Es te šeit domāju ūdens problēmas, gaisa problēmas. Uh, Un netiešie pasākumi ir saistīti ar ekoinovācijām, e- enerģiju, efektivitāti, jaunojumām enerģijas lietām, arī tīrais pilsētas transports. Es e, ceru, ka deputāti to ir sapratuši. Mums ir kopīgā vadība. Droši vien kohēzijas politika vislabāk ilustrē subsidiaritātes principu. Un Mūsu strateģiskā pieeja ir tāda. Mēs gribam, lai dalība valstis precīzāk ziņotu par saviem panākumiem, programmas īstenošanā, kā visi projekti tiek realizēti dažādos līmeņos, un es arī ieteiktu uh, palasīt valstu ziņojumus, kas ir pieejami dažādās valodās, ir valstu websaitos atrodami, un tur var lasīt precīzi informāciju par dalību valstu dažādām aktivitātēm šajā jomā. Tātad šeit ir caurskatāmības princips ievērots. Komisija mūsu strateģiskajā ziņojumā atbalsta bažas, kas ir paustas par investīcijām. Noteikti investīcijas tiek liekts iekšā lēnāk nekā mēs būtu gribējuši, un par to raksta arī referents. Un Komisija strādā ar vadošajām iestādēm, mēs pārbaudām mūsu kapacitāti arī Jaspers institīvā, kas ir aktīva arī saistībā ar vides projektiem, un vēl komisija, bet vairāki dienas strādā pie tīklu veidošanas eh, aktivitātēm, kapacitāte, semināri, ir tas, ko mēs darām. Un komisijas dienesti intensificē savu darbu, mēs iesaistām citus. Uh, Um, ģenerāldirektorāts, piemēram, runājot arī par tehnisko atbalstu, energoefektivitātes projektiem. Mēs atzīmējam arī specifiskas lietas, ko atzīmē referents ziņojumā. Viņš raksta, ka vajadzētu ātrāk apskatīt dalībvalstu pieprasījumus pēc izmaiņām līdzfinansējumā. Un mēs ļoti uzmanīgi padomāsim par to, kā padarīt šo informāciju pieejamu, lai būtu gan vizuāli uzskatāmi, uh, šie materiāli, arī kartes, finansējuma kartes, tabulas, tas ir ļoti pareizs instruments, un varbūt nu, tuvākajos mēnešos, kad mēs atkal būsim šajā komitejā, tad mēs varēsim jums ziņot par um, progresu, kas ir panākts mūsu darbā, lai šī informācija būtu pieejamāka pilsoņiem. Paldies! Labi, liels paldies! Es gribētu jums atgādināt, ka 9. decembris ir grozījumiem datums, balsījums eh, NV būs 24. 25. janvārī, bet es došu Fen eh, Fernandesa kungam vārdu. Es atvainojos, es pārāk ātri. E, jā, bet problēma ir tāda, ka referents, ka es arī esmu tikpat ātrs kā jūs, un paldies par vārdu. Visiem paldies, saka Fernandes kungs, par jūsu ieguldījumu šajā debatē. Es gribētu pateikties arī ēnu referentam Mikulāšika kungam par elastīgumu, un es gribētu arī pateikties komisijai. Visi komentāri, ko dzirdēju, ļoti saskana ar manu ziņojumu ļoti labi saskan. Es domāju, ka es varētu vēl tālāk padomāt arī šādās līnijās, un varbūt paskaidrošu vienu lietu. Tagad mēs runājam par esošo daudzgadu ietvaru. Mēs runājam par esošo ietvaru, nevis par nākamajiem ietvariem. Un ir citas komitejas, kas strādā ar nākamā finanšu ietvaru sagatavošanu. Un mums arī būs jāsniedz NV komitejas viedoklis šajā nākamajā plānojumā. Tagad e, gribēju vienkārši pasvītrot, ka mēs esam esošajā ietvarā un mēs nevaram izman, izmainīt spēles noteikumus, mēs nevaram izmainīt arī IKP noteikumu, kas ir izšķirošais finansējuma piešķiršana. Mums ir jāizmanto eksistējušie kriteriji, mums ir jārunā par esošo finanšu ietvaru, kas ir daudz gadu ietvars, kas mums ir tagad. Un tagad es gribētu uzsvērt, ka mans teksts ir ļoti skaidrs mums ir skaidri rakstīts, ka mums vajadzētu panākt tos mērķus, kas ir ierakstīti Eiropas Savienības 2020 stratēģijā. Tā ir mūsu augstākā ambīcija. Un tam mēs pakārtojam mūsu aktivitātes. Un viena no aktivitātēm ir ilgtspējīga attīstība, un šeit mums ir ļoti svarīga misija. Mums ir jāpātrina mūsu darbi, ir jāpātrina fondu apgūšana. Uh, izmantojot eksistējošo likumdošanas ietvaru, kas varētu būt elastīgāks, bet te mēs ņemam vērā komisijas teikto par nākotnes plāniem. Es negribu, lai būtu kāda dalībvalsts, kas būtu zaudējis kaut vienu vienīgu eiro īstenojot visus šos plānus. Jo visi šie plāni ir mērķēti uz mūsu kopīgo labumu. Vēlreiz paldies kolēģiem par ieteikumiem un paldies par ļoti labo diskusiju šodien, kas mums bija. Paldies! Paldies referenta kungam! Tātad 9. decembris grozījumi, 24. 25. balsojums, tālāk eh, janvārī vēl balsošana regi un aprīlī balsošana plenārsēde. Eh, tālāk mēs runāsim par sarkanajiem dubļiem Ungārijā. Eh, šeit Mēs esam 15 minūtes rezervējuši šim jautājumam. Es došu vārdu solidātei Blanko, vides eh, ģenerāldirektorāta pārstāvei, kas ir atbildīga par šo jautājumu. Paldies! Es gribētu atkārt atkārtot vēlreiz līdzjūtību no komisijas puses mūsu dziļo nožēlu par šo negadījumu, par to, ka arī cilvēku dzīvības ir zudušas. Es gribētu pasvītrot arī to, cik svarīgi ir bijuši Ungārijas centieni mīkstināt šī negadījuma e, sekas, un mēs arī atbalstam no komisijas puses šo likvidāciju. E, mums ir monitoringa un informācijas centrs, tā, tā sauktais MIK, un caur šo monitoringa centru komisiju uh, ir veicinājusi fondu pārskaitīšanu cilvēks aizsardzības mehāniska ietvaros un vēl pieci vecākā līmeņa eksperti ir strādājuši veselu vienu nedēļu attiecīgajā vietā. Runājot par vides likumdošanu, kas attiecās uz šāda veida instalāciju. Pirmkārt, mums ir IPPC, direktīva, tālāk mums ir direktīva par uh, par atkritumu apsaimniekošanu, tad mums ir atkritumu saraksts un vides atbildības direktīva. 22. oktobrī komisija ir izsūtījusi vēstuli, tad, kad, tad, kad krīzes eh, rēģēšanas fāze bija pabeigta, mēs uzrakstījām vēstuli Ungārijas iestādēm par to. Mēs vaicājām, kādā veidā šie visi likumdošanas akti ir īstenot, un tieši konkrēti šajā gadījumā. Un atbildošu šo vēstuli ļoti tehniskā plašā veidā ir saņemta, bet tikai 24. novembrī. Kā jau es teicu, e, tur bija ļoti daudz informācijas, ļoti milzīgs tehniskās informācijas apjoms, un mēs joprojām vērtējam šo informāciju, ko saņēma. Tad es gribētu tagad beigt savus ievadvārdus, un es būtu gatava atbildēt uz konkrētajiem jautājumiem, ko uzdotu deputāti. Vienīgais, ko gribēju pasvītrot, ka ir nepieciešama attiecīgo Eiropas Savienības likumdošanas aktu pilnīga precīza piemērošana, lai nodrošinātu aizsardzību pret šādiem negadījumiem. Un ja mums ir jādara viss ar mūsu likumdošanas palīdzību, lai šādi negadījumi neatkārtotos. Paldies! Paldies! Tabāģī kungam vārds. Merci, madame la Paldies, priekšsēdētāji! Pirmais, ko vēlētos teikt eh, par eh, šo sarkanu dubļu bīstamību, gribētu norādīt eh, komisijai, ka ir konvencija, Bāzeles konvencija, un tajā rakstīts, ka cik 11,1 eh, pH tika pārsniegts, tad tas jau ir bīstami. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai savās tiesību aktos vajadzētu saskaņot ar Bāzeles konvenciju. Otrakārt, tika jau pie, eh, pieminēts, ka būtu svarīgi vides kaitējumu, kas uh, Eh, tiek izraisīti pēc iespējas vairāk noteikti atbildību. Jo eh, izraisītais kaitējums pat labāk sasniedz 42 miljonus eiro. 3,7 miljoni ir uzņēmuma vērtība un 42 miljoni ir izraisītais kaitējums. Otrakārt būtu labi, ja komisija šo situāciju sakno dubuļu glabātuvēs uh, tiktu pārbaudīt, bet ne tikai Ungārijā, bet arī Rietumbalkānu valstīs. Es zinu, ka Rietumbalkānos ir arī uzņēmums, uh, kas strādā arī ar šādām bīstamajām vielām, kas ir bīstamas visai, uh, visā Eiropā un atkal izmantošana šie sarkano dubļu atkritumiem ir ārkārtīgi kompleksa sarežģīta procedūra. Par to es esmu sastādījis jau arī mutisku jautājumu pirms četrām nedēļām. Labprāt, gribētu saņemt to atbildi. Paldies. Bart. Eh, Paldies, Bartas tas kungs. Paldies. Paldies, priekšādātāji. Paldies eh, komisijas pārstāvē par atbildi bet eh, Satu Hasikundze šodien, diemžēl, nav klāt. Es viņu pārstāvu, bet eh, tur ir eh, vesels jautājums saraksts, kas ir sastādīts. Un mums tagad vēl nav konkrētas atbildes uz šiem jautājumiem. Un iespējams, ka šeit uh, ir pārkāpti četri likumi. Mēs oktobrī jau esam noformulējuši šādu vēstuli. 24. novembrī mēs saņēmām atbildi no Ungārijas varas iestādēm. Vēl vienu lietu gribētu uzzināt no komisijas, cik ātri iespējams. Proti, vai ir novērtēt šīs Ungārijas sniegtās atbildes, lai mēs varētu paraudzīties, vai mēs no Eiropas parlamenta puses varētu vēl spērt tālākus soļus, Hasi kundze jautāja arī, vai komisija būtu gatava ierīkot eh, un eh, nosūtīt uz eh, turieni darba grupu. Ja komisija to negrasās darīt, kādēļ to negrasās darīt? Nākamais jautājums, kas vēl nav atbildēts, ko uzdeva Hasi kundze, ir situācija par, cit, par situāciju citās valstīs. Mēs zinām, ka līdzīgs iekārtas ir arī citās valstīs. Deviņās valstīs esot arī līdzīga situācija. Un Hasī kundze jautāja, vai šīs iekārtas ir tikušas pārbaudītas, vai tās ir inventarizētas, vai to var publicēt, lai saņemtu pārskatu par eh, iespējamiem citām vietām, kur arī ir līdzīga situācija, kur varētu notikt līdzīgas nelaimes, vai vismaz uh, tur vajadzētu veikt kontrolas. Vēl viens jautājums no Hasīkungas būtu ļoti pamatots jautājums. Uh, Šeit runa ir par vidas inspekcijām un par tiesisko pamatu. Bija komisija spaziņojums 2001. gadā, 2008. gadā, mēs par to arī šeit esam diskusējuši. 2008. gadā mēs pieņemam rezolūciju. 4. punkts 20. novembrī 2008. gadā mēs kā parlaments plenārsēdē pieņēmām rezolūciju un komisijā mēs, mēs aicinājām komisiju izstrādāt likuma projektu, direktīvu un mums šeit bija svarīgi, lai tik noteikti definīcija un metodas, kuriem strādātu vides inspektori. Uh, Līdz 2009. gada beigām mēs aicinājām to izdarīt, un tagad ir 2010. gads. Kā jūs eh, tāsat rīkoties par šo prasību? Vai būs šāds likuma projekts? Kas būs tās saturs? Kādas metodas? Vai tā būs horizontāla direktīva? Un eh, tad specifiski punkti arī īpašos likumos. Tie bija ļoti precīzi jautājumi, kas tika uzdot, bet atbildi nav saņemta. Tālāk eh, par atbildību, par vidas atbildību un uh, garantijām tur arī nav sniegts nekādas atbildes. Labprāt gribētu šādas atbildes saņemt. Vai mēs šeit varētu priekšlikumu gaidīt no komisijas puses arī par finanšu garantijām attiecībā uz pielāgotajiem un pieņemtām uh, direktīvām par vidas atbildību? Vēl viens jautājums. Direktīvā ir vesels saraksts ar bīstamajām vielām un materiāliem Pirms tam uh, diskusijās mēs esam jau teikuši, ka šāds saraksts ir jāsastāda pamatoties uz kritērijiem. Tur ir runa par šo vielu saturu, bet, ja precīzi paraugās uz šo likumu, tad es uh, gribētu teikt, ka, ka viela tad var tik uzskatīta par kaitīgu, ja ir viens procents korozīvu sastāvdaļu. Uh, 5% natrija dioksīds ir uh, šajās sarkanajos dubļos, un tas īstenībā arī uzskaties par ļoti korozīvu vielu, un vai jūs varētu apstiprināt, ka šī sarkanie dubļi Ungārijā, uh, vai to var uzskatīt par bīstamajiem atkritumiem? saskaņā ar pastāvošajiem Eiropas tiesību aktiem. Gribētu konkrēti atbild no komisijas puses, citādi nekā jēga tam nav. Paldies! Paldies, godēmais kolēģi! Uh, Es arī pievienojos jūsu lūgumam pēc precīzes eh, atbildes, un tagad es nodošu jūsu uzdoto jautājumu komisijai. Tā kā šis mm, jautājums ir saņemts eh, nesen, mēs būtu ļoti priecīgi, ja saņemtu atbildi. Morku Naitis kundze. Ačiū, ponia pirmininkė. E, aš šitam kontekste. E, Paldies, priekšsēdētāji. E, šajā katastrofu kontekstā. Un šīs katastrofas ir izraisījusi nevērība no cilvēku puses. Es gribēju uzdot jautājumu par kompensāciju kāds ir kompensācijas mehānisms, kā tas tiek īstenos. Mums ir solidaritātes mehānisms, ko mēs varam izmantot, ja notiek kaut kādas lielas katastrofas. Šajā gadījumā šī katastrofa ir bijusi diezgan plaša, arī zaudējumi ir izdarīti ne, ne tikai cilvēkiem, arī vide ir cietusi. Un parasti darbojas princips, ka piesārņotājs maksā. Un e, varbūt kolēģi no Ungārijas man nepiekritīs, bet e, cik es zinu, tad attiec attiecīgais uzņēmums ir bankrotējis, un tāpēc arī attiecīgi nav spējīgs izmaksāt kompensācijas. Tas nozīmē, ka visa, viss smagums krīt uz valdību. Vai šādā gadījumā tiek sniegta kaut kāda palīdzība vai kredīta veidā vai kaut kā savādāk, jo mēs negribētu sūtīt nepareizo signālu uzņēmumiem par to, ka varbūt kāds cits nokārtos problēmas, ko ir sastrādājis uzņēmums. Un šis princips ir ļoti svarīgs arī citu projektu kontekstā kur īstenošana ir arī apšaubām. Paldies! Nākamais runātais, paldies! Arsenisa kundz, kun, kungs. Es gribētu uzdot komisijai jautājumu. Vai tas, ko mēs izjutām pēc Ungārijas katastrofas, vai Tas nenorāda, ka mums būtu vajadzīga viena vienota vai augstnes atvainojas direktīva, ko varētu ātrāk virzīt padomē. Es saprotu, ka šeit ir nepieciešams steidzīgā kārtā izveidot ļoti skaidru regulējumu, kur mēs runātu par to, kā varētu izvairīties no augsnes piesārņošanas, kā varētu pēc tam dekontaminēt piesārņoto augsni. Es saprotu, ka mums nav tiesiskā ietver šādiem darbiem. Mums ir nepieciešama augsnes direktīva. Un ja mums būtu augsnes direktīva, tad situācija Ungārijā būtu daudz savādāka mēs būtu varējuši palīdzēt Ungārijai daudz labāk nokārtot šo jautājumu, kā arī mēs varētu novērst šādu situāciju. Paldies, Kriton! Blanko kundze, vai jūs nevarētu ļoti īsi un ātri uz šo jautājumu, ko mēs kolektīvi jums esam uzdevuši? Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu runāt par sarkano dubļu bīstamo raksturu. Divi deputāti pieminēja, ka tie ir bīstami atkritumi. Un kāpēc mēs to neklasificējam kā bīstamos atkritumus mūsu sarakstā? Vispirms komisija uzskata, ka šo destruktīvo atkritumu pārvaldību tomēr attiecas uz šo gadījumu. Mēs saņēmam no Ungārijas atbildi, kur viņi uzskata, ka šī direktīva neatiec. Lūk, šī ir pirmā lieta, kur mēs sekosim, kur mēs darbosimies tālāk. Mums jau ir bijusi sanāksme Ungārijā, un mēs jau esam nodevuši Ungārijas pusē mūsu bāžas par šo jautājumu. Otrs jautājums par klasifikāciju. Ļoti svarīgs ir jautājums par to, ka dalību valstīm nav pienākums pieskaitīt sarkanos dubļus pie nebīstamajiem atkritumiem. Šeit ir klasifikācija ir divas iespējas. Un tas ir dalībvalstu ziņā noteikt pamatojoties uz atkritumu sastāvu, vai šos atkritumus dalībās klasificēs kā bīstamos vai arī liks nebīstamo kategorijā. Un ja šeit ir bīstamās vielas sarkanojos dubļos, kas pārsniedz noteiktas liekšņu vērtību, tad sarkanos dubļus ir jāklasificē kā bīstamie atkritumi. Atkritumu sarakstā ir rakstīts, ka kairinošas korozīves vielas arī ir jāņem vērā, tad, kad klasifikācija tiek piešķirta attiecīgajam atkritumam. Un saskaņā ar tehnisko informāciju, ko mēs esam saņēmuši no Ungārijas iestādēm, un arī mūsu sākotnējā analīze norāda, ka atkritums, kas ir sarkanā dubļa sastāvā, ir bīstams bet mūsu rīcībā ir ļoti daudz informācijas, ko esam saņēmuši no Ungārijas, un tā, šī informācija ir ļoti tehniska, tāpēc tagad, ko es saku, tas nav mūsu galējais novērtējums. Galējais vērtējums vēl nav, bet mūsu provizoriskais vērtējums ir tāds, ka jā, šos atkritumus vajadzēja nosaukt par bīstamiem atkritumiem, un tas netika darīts. Tad attiecīgā iestāde uzņēmums ir darbojusies saskaņā ar IPPC atļauju un 2008. gadā šī atļauja ir saņemta, un saskaņā ar IPPC, tad arī šie atkritumi ir bīstami. Atkal, mēs analizējam šo jautājumu, un komisijas viedoklis nav mainījies. Mēs uzskatām, ka šeit ir ļoti daudz likumdošanas akti, kas attiecas uz šo jautājumu. Cits jautājums ir, vai īstenošana ir bijusi pareiza. Uh, bet šo jautājumu tas neietekmēs. Pagaidām provizoriski mēs uzskatām, ka ir iespējams ar papildus spēkiem, ir iespējams papildināt šo analīzi par situāciju, plus pie izvērtēm, kas jau ir. Tālāk bija jautājums par līdzīgām vietām Eiropā. Mums ir sešas Eiropas Savienības valstis, kur ir, kur ražoti 2,2 miljoni tonu atkritumu dioksīdu. Un tad ir arī alumīnija rūpnīcas. Uh, viena no deviņām alumīnija pārstrādes rūpniecībām ir rūpnīca Ungārijā, bet tad vēl ir astoņas pārstrādes rūpnīcas Francijā, Vācijā, Grieķijā, Īrijā, Itālijā, Rumānijā un Spānijā. Tātad ir šie citi astoņi alumīnija uzņēmumi. Un ir attiecīgie dokumenti, bref dokumenti par kalnrūpniecības aktivitātēm, par alumīnija rūpniecību, tad šie bref dokumenti visi ir pieejami un jūs varat sīk iepazīties publiskā veidā ar visiem šādiem dokumentiem. Tad vēl jūs uzdevāt jautājumu par inspekcijām, vai tālāk tiks uzraudzīta turpmākās pārbaudas, vai būs vai nebūs. Tad industriālo emisiju direktīva, kas tika pieņemta pagājuši vasar, kas eh, sarunāta un pieņemta visam nesen. Tur inspekcijas prasības ir jāstiprina ar nolūku, lai operators izpilda visas eh, tiesiskās saistības, un šī likumdošana attiecas uz šāda veida uzņēmiem un iekārtām. Tāpēc noteikti attiecīgām iestādēm bija jāveido inspekcijas, un arī nākotnē tā vajadzēs darīt, lai situācija neatkārtotos. Es ļoti ceru, ka atbildēju uz jautājumiem. Paldies par uzmanību. Mēs noteikti jums pastāstīsim arī mūsu galējo lēmumu, mūsu galējo izvērtējumu. Eh, pagaidām mums ir tikai provizoriskie secinājumi, un par tiem es šodien jums arī pastāstīju. Paldies! Paldies par šo precizēšo atbildi. Šis jautājums ir eh, ļoti svarīgs. Un mums tiešām ir jāsaprot, kādā veidā likumdošana tiek piemērota. Un ja mums ir likumdošana, kāda varēja nonākt mēs līdz tādai traģiskai situācijai. Un tagad mēs ļoti labi pārējam uh, pie nākamā jautājuma, tātad Eiropas likumdošanas īstenošana. Un es gribu dot vārdu Pijā Bucelas kundzei, kas mums pastāstīs vispārīgās līnijās par apstākļiem, situāciju, kurā tiek piemērota jaunā likumdošana, vispār li, eh, vidas likumdošana, un pēc tam mēs sāksim ar jautājumiem, mēs sāksim eh, par, eh, ar jautājumu par krīzi kampānijā, tas ir ceturtais punkts, kāpēc? Tāpēc, ka mums ir loģiskā kārtā atbildētājs. Uh, Un septītais jautājums par atļaujām, tas arī tika, tiks ņemts attiecīgā laikā. To mēs jau vakar izrunājām septīto. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Tad vispirms pateicos par to, ka devāt komisijai iespēju uh, vispārīgi prezentēt Eiropas Savienības vides tiesību aktu īstenošanu. Es jums sniegšu jaunāko informāciju, pārkāpumu jomā un tad arī pastāstīšu par eh, rīcību, kuru īsteno komisija, lai atbalstītu eh, Eiropas Savienības tiesību aktu vidas jomā īstenošanu. Komisija tagad izmanto paaugstināt caurskatāmības metodi, pārbaudot finansējumu. Visi um, Eiropas komisijas paziņojumi ir uh, atrodami presē. Kopš vasaras vides jomā mēs esam izplatījuši vairāk par 30 preses relīzēm. Tātad jūs saprotat, cik plaši ir Eiropas komisijas lēmumi vides jomā. Eiropas tīmekļa vietnē visi šie lēmumi ir pieejami, bet es domāju, ka jums būtu vērts mazliet norādīt uz visvarīgākiem lēmumiem šai sektorā atkritumu jomā ir pieņemti vairāki lēmumi. Oktobrī komisija nolēma iesūdzēt Itāliju tiesā jau otro reizi, tāpēc, ka Itālija nav īstenojis 2004. gada spriedumu par dažu, um, dažu teritoriju atkritumu izgāstu attīrīšanu pie Milānas. Komisija uzlika lielus sodus apmēram 21,420 eiro eh, soda naudu katru dienu, un kopā tas sanāk 15 miljonu eiro. 260. ar 260. pāntu oficiāli pamatojumi tika nosūtīts brīdinājums Grieķijai par 2005. gada lēmumu pārkāpšanu saistībā ar dažu atkrituma laukumu eh, izmantošanu. E, jūs saprotat, ka te ir runa par spriedumiem, kas ir diezgan seni, sešu gadu pirms sešiem gadiem tika pieņemts lēmums Itālijas gadījumā un pirms pieciem Grieķijas. Un te ir arī gadījums, arī lieta pret Maltu, pamatojas 260. pantu. Oktobrī komisija nosūtīja oficiālu brīdinājumu, jo pamat lēmums, kas ļautu medī 25 tūkstoši putnu ik gadu netiek uzskatīts par atbilstošu proporcionālitātes kritērijiem, kurus ir noteikusi ir Eiropas Savienības tiesa savā spriedumā, kas tika īstots eh, pagājušā gada septembrī. Un te ir arī daži pārkāpumi par rūpjagūkņu izmantošanu. Pavisam tāda tika 400, izdota 400 pirmstiesas spriedumu, un eh, saskaņā ar 260. pāntu tika nosūtīta brīdnēm vēstule arī Luksemburgai attiecībā uz eh, notekūdeņu attīrīšanu. Pavisam četras dalībvalsts, pret četrām dalībvalstīm uzsākta pārkāpuma procedūra saistībā ar PN10 kalnrūpniecības nozare un vēl arī citas valstis eh, saskars ar tiesas procedūru. Un uh, oficiāla brīdinājuma vēsture Vēstuli tika nosūtīta arī Portugālei par to, ka tā neievēroja prasības eh, dažos ārkārtas, eh, dažiem ārkārtas gadījumiem. Un te atkal tiek norādīts uz nepieciešamību izveidot ārkārtas plānus. Un vēl ir arī daži svarīgi spriedumi kopš vasaras tiesā. Vienā gadījumā tika uh, eh, lietu zaudēja Austrija, jo tā pienācīgi neaizsargāja putnu dzīvotnes. Citā gadījumā Slovenija un Zviedrija neizpildīja savu pienākumu ja integrēt uh, vides atļaujas dažām, dažiem industriāliem objektiem. Tas norāda uz eh, to, cik nepieciešams ir arī turpmāks darbs pie eh, tiesību aktu īstenošanas un cik svarīgi ir komisijas kā līguma sargātājs loma. Tomēr Tomēr mēs netiekam uzskatīti par vispārējiem vides tiesību akta, aktu īstenotāju. Un vai par 2008. gada vides tiesību aktu īstenošanu, paziņojumā par to īstenošanu, mēs norādījām, ka mums e, būtu jāstrādā pie tādiem pasākumiem, kas Eiropas saimnībā vai piešķirt pievienoto vērtību nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī 27 dalību valstu varas iestādes ir tās, kas ir galvenokārt atbildīgas pār Eiropas Savienības vidas tiesību aktu īstenošanu. Un dažos gadījumos nacionālās kompetentās iestādes neīsteno attiecīgi savu misiju un arī nacionālajiem dalībās tiesnešiem te būtu kas darāms. Un Eiropas Savienības tiesību aktu vides jomā īstenošana uh, labāk būtu veicama nacionālajā līmenī nekā Eiropas Savienības līmenī. Tāpēc mēs vēl jau vairāk paļaujamies uz dalībvalstu tiesnešiem, uh, tiesību aktu īstenošanas jomā. Dalībvalstu tiesneši arī var pieņemt stimulējošu pasākums un vēl tie arī var pārsūtīt prejudiciālu nolēmuma lūgumus Eiropas Savienības tiesai. Un tie arī ir mm, profesionāļi kuri ir eh, neatkarīgi saskaņā ar dalību valstu tiesību aktiem. Šādā kontekstā komisija parasti mēģina atturēties no pārkāpuma procedūru, tad, kad paralēli jau tā eh, procedūra ir sākta dalībvalstīs. Pagājušajā gada septembrī tika pieņemts e, komisijā ziņojums par tiesību aktu īstenošu 27 dalību valstīs. Un šajā ziņojumā norādīts uz to, ka komisija nesāks e, tiesu, tiesvedību tād, kad par šo pašu lietu ir iesākta tiesvedība dalībvalstī. Dažas direktīvas ir paredzējušas šādu mehānismu. Piemēram, direktīva par pieeju vides informāciju, vides atbildības direktīva un direktīva par ietekmes uz vidi novērtēju un direktīvu par rūpnieciskiem objektiem. Mēs esam palielinājuši savu uzticēšanos nacionālajām tiesām, tiesību aktu īstenošanā, pateicoties tam, ka ir kļūst ciešāk mūsu sadarbības ar komisiju un nacionāliem tiesnešiem. Mēs atbalstām Eiropas fórumu vides tiesnešiem, kopš tas tika izveidots 2004. gadā. Sadarbība ar tiesnešiem ir izveidota arī Eiropas administratīvo tiesnešu asociāciju un, un uh, padomju tiesnešu asociāciju. Mēs sadarbojamies ar nacionāliem tiesnešiem vides tiesību aktu jomā. Ir arī izstrādā dažādi apmācību modeļi un semināri, kuru mērķis ir vairot informā, informētību par pamatelementiem vides eh, tiesību aktu jomā, jo īpaši saistībā uz eh, atkritumiem un notekūdeņiem. Ļoti svarīgi ir, ka pastāv šāds labās prakses apmaiņas un informācijas apmaiņas fórums nacionālo tiesnešu vidū. Mēs sadarbojamies ar Portugāles un Spānijas tiesnešiem un, izmekli, un prokuroriem. Tika sasaukt šāda konference, tajā piedalījās pāri par 250 Spānijas un Portugāles tiesnešiem un prokuroriem. Tā norisinājās Seviļā pirms dažām dienām. Vēl viena līdzīga konference norisināsies nākošgad Itālijā un tajā piedalīsies Itālijas un Rumānijas tiesneši un prokurori. Līdztekus tam mēs pievēršam lielu uzmanību tām, kā dalībvalstis īsteno Arhūsas eh, konferences protokolu par eh, pieju tie par pieju tiesai uh, vidas jautājumos. Pastāv daži Eiropas Savienības tiesību akti vidas jomā, kas paredz pieju uh, tiesām. Es jau pieminēju industriālo instalāciju direktīvu un atkritumu direktīvu un vides uh, direktīvu. Un tas, kā šīs direktīvas tieks īstenots, ir viens no mūsu prioritātēm. Nobeigumā mēs, es gribētu sacīt, ka mēs tiešām cēlam, ka pateicoties šīm direktīvām nacionālie tiesneši varēs vēl sekmīgāk lietot savas pilnvaras, iestājoties par vidustiesību aktu īstenošanu. Mm viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem uh, vides tiesu aktu īstenošanai ir sadarbības starp tiesnešiem un, un sadarbība ar komisiju. Lielas paldies priekšsēdētāji! Paldies par šo visaptvarošo prezentāciju. Tad vispirms mēs pievērsīsimies 4. un 12. jautājumam, kas saistīts ar pastāvošo krīzi atkritumu pārstrādē kampānija, vai jūs varētu mums eh, sniegt īsu ieskatu, un pēc tam tad arī kolēģim būs iespēja par to izteikties. Jūs tad varētu apvienot šādā veidā 4. un 12. punktu. Jā, paldies, protams, es to darīšu. 14. 4. mārtā šajā gadā Eiropas Savienības tiesa secināja, ka Itālija pārkāpa Eiropas Savienības tiesību aktus jo tā kompānija nav izveidojusi instalāciju tīklu, kas nodrošinātu pietiekoši labu atkritumu pārstrādi. Tādā veidā, lai netiktu uh, apdraudēta cilvēku veselība un vide. Tāds, uh, tāds ir citāts no Eiropas Savienības tiesas sprieduma. Taču Itālija vēl nav spērusi uh, nepieciešamos soļus šī sprieduma izpildēji. 23. oktobrī šajā gadā Eiropas komisija paziņoja, ka pašreizējā situācija ir pavisam netālu no, ir pavisam tuvu tai krīzē, kas notika 2007. gadā, uz kuras pamata tad eh, Eiropas eh, Savienības tiesa bija izdarījusi savu spriedumu. Bīstamie atkritumi tiek jaukti ar pārstajiem uh, eh, sadzīves atkritumiem, organiski, organiskiem atkritumiem pārkāpjot atkritumu ietvaru direktīvu un atkritumu izgāstu direktīvu. Mm, tas, ko mēs vispār vismā gribētu sacīt par šo jautājumu, ir tas, ka mēs pat labam cieši novērojam Itālijas varas iestādu sākto procesu. Mēs pārbaudām, cik lielā mērā tās izpilda spriedumu prasības. Kopš spriedumi ir norisinājušās vairākas sanāksmes ar reģionālajām varas iestādēm. Mēs esam jau nosūtījuši divas vēstules Itālijai tādā veidā apspriežot uh, situāciju pēc sprieduma 21. un 22. novembrī mēs devāmies vizītē uz kampāniju. Vizītes laikā mums bija tikšanās ar reģionālajiem varas iestādēm, ar vides pārdomi reģionālajā parlamentā Mēs apmeklējām vienīgo incineratoru, kas darbojas. Mēs tikāmies ar tā vadību un mēs arī apmeklējām atkritumu izgāstuvi, kurā pavisam atrodas apmēram 8 miljoni tonu atkritumu. Mūsu misija ir apstiprinājusi to, ko mēs arī esam paziņojuši komisijai, ka pasākumi, kas e, tik pieprasīti spriedumu īstenošanai, nav veikti. Kas šie ir? Kas šie pasākumi ir? Ko, ko mēs uzskatām par nepieciešamu spriedumu īstenošanai? Vispirms, kampānijas reģionam steidzamā kārtā ir jāpieņem jauns atkritumu vadības plāns, jo mēs uzskatām, ka, lai izvairītos no krīzes atkārtošanās, no tā, ka atkārtotos 2007. gada krīze, tā bija milzīga krīze, kas atkārtojās arī 2008. gadā, Un toreiz bija tāda situācija, ka vēl ar vien uh, ir uh, šie atkritumi redzami Neapolē. Tātad te ir attiecīgi jāmaina atkritumu pārvaldības ievākšanas un uh, pārvietošanas sistēmas jāizveido šāds plāns, un tam ir pilnīgi jāatbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem vides jomā. Un te ir arī jākategorizē atkritumi, un īpaši saistībā ar jauno atkritumu direktīvu, kas uh, stāsies spēkā pavisam drīz 12. decembrī. Tas attiecas uz atkritumu apjomu mazināšanu un uz atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Otkārt, jaunajam atkritumu pārvaldības plānam ir jāparedz atsevišķi atkritumu ievākšana visā reģionā, jo īpaši Neapols pilsētā un Neapols provincē šāda sistēma tur vēl nepastāv. Un e, kaut arī kampānijas reģiona 50% dzīvo Neapols pilsētā un reģionā. Treškārt, atkritumu pārstrādes e, plānam ir jāparedz arī uh, komposts, jo tādā veidā varētu uh, pārstrādāt astoņus miljonus uh, atkritumu, kas ir kampānijas atkritumu izgāstuvēs un kas tomēr būtu kompostējums. Tāds ir, tādi ir secinājumi eh, no mūsu vizītes, pagājušās nedēļas vizītes kampānijā. Un kampānijas varas iestādes pauda sava apņemšanos līdz šī gada beigām komisijai iesniegt savu jauno atkritumu pārstrādes, atkritumu pārvaldības plānu. Un apņemšanos, ka tas tiks pieņemts līdz nākošā gada aprīlī. Mēs uzsvērām to, ka šim atkritumu pārvaldības plānam ir jābūt visaptveroša rezu projekta rezultātam, lai nodrošinātu arī atbildības sadalījumu. Ja šāda plāna nebūs, tad 2007. gada krīze atkārtosies. Un tā apdraudēs cilvēku veselību un vidi. Mm, par to, uz to ir skaidri atsaukusies Eiropas Savienības tiesa savā spriedumā. Ja šāda rīcības plāna nebūs, tad komisija neradīs citu risinājumu, kā tikai atkal iesūdzēt Itālijas republiku tiesā, un tas, protams, novedīs pie tālākajām soda naudām. Tātad mēs ceram saņemt šādu atkritumu pār, pārvaldības plānu līdz gada beigām. Lēmums par to, kurā gadījumā par šo lietu ierosināt uh, lietu tiesā saskaņā ar 2060. gadu, 60. Uh, pāntu, būs atkarīgs no tā, kurā brīdī tiks pieņemts šāds plāns un kā tas tiks īstenots. Un tagad runājot par to, kā bīstami atkritumi tiek jaukti ar sadzīves atkritumiem, mūsu rīcībā nav pierādījumu par šo faktu. Un šī aspekta pārbaude ir nacionālo varas iestāžu ziņā. Runājot par terciņu atkritumu izgāstuvi, kas esot nelegāla, tās novietošana, no izvietojuma dēļ, tāpēc, ka tā esot Nacionālā parka teritorijā. Šis fakts vien nav uzskatāms par atkritumu izgārstu direktīvas pārkāpumu. Šāda noteikuma par to, ka atkritumu izgārstos nedrīkst būt Nacionāla parka teritorijā, tur nav. Un tad vēl ir tiek ievākta informācija par šī, šī atkrituma izgāstu tercino būt nelegāli saistībā ar to, kā tiek īstenot darbi tur. Mēs esam pārliecināties par, esam pārliecināti par to, ka visu šīs problēmas izriet no tā, kā iepriekšējo gadu laikā netika īstenots attiecīgs atkritumu pārvaldības plāns. Tāpēc mēs savā procedūrā jau no paša sākuma esam uzstājuši uz sadzīves atkritumu pārvaldību, un tieši tāpēc savā sprietumā Eiropas Savienības tiesa ir pastāvējusi uz to, lai Itālija pēc iespējas ātrāk pieņemtu un īstaro, īstenot atkritumu pārvaldības plānu. Es domāju, ka es jums esmu sniegusi pārskatu par pašreizējo situāciju kampānijā, bet es arī esmu atvērtu jūsu jautājumiem. Liels paldies, saka Lepārs kundze. Pirms mēs turpinām, es gribētu jums atgādināt, ka šajā telpā ir Itālijas televīzija, televīzijas pārstāvji Te ir eh, kanāla T, G24 pārstāvi. Es ceru, ka nevienam nav iebildumu pret to, ka šīs kanāls filmē mūsu debates. Nav ļoti labi. Tad es arī gribu sveikt mūsu vidū Madzonī, eh, lūgumrakstu komitejas priekšsēdētā, un vēl es dodu vārdu arī Leži Levansam, kurš ir pirmais pieteicies izteikties, un pēc tam Judītē Merkisē būs vārds. Šudīvans, lūdzu, vārds jums. No, ab... Ah ah, viņa negrib izteikties, saka priekšsēdētāji. Labi, tad eh, Judīte Merkis, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisijas pārstāvēji par jūsu paskaidrojumiem. Šī gada aprīlī un maijā mm, mums no lūgumrakstu komitejas bija delegācija uz kampāniju, lai atbildētu uz daudz lūgumrakstu iesniedzēju prasībām no šī reģiona vai pastāv iespējamais eh, veselības apdraudājums kampānijai. Mēs arī uh, izskatījām, š, bi, apmeklējām uh, incineratoru un eh, atkritumu izgāstuvu un nelegālās atkritumu izgāstuvis. Mēs secinājam arī no tā, ko mēs dzirdējām, ka pagātnē bija daudz pārstrādes, atkritumu pārstrādes uzņēmumu kampānijā, bet visa problēma ir tā īstenoša. Jūs jau arī pati norādījāt, ka lielākā problēma ir, ir ar īstenošanu. Tad jūs novērojat šo situāciju, un jūs runājāt par 260. pantā paredzēto procedūru, un par to jautāju, vai uzsākt pārkāpumu procedūru. Tas esot atkarīgs no plāna satura, tātad no plāna kvalitātes, no plāna iesniegšanas termiņa un no tā implementācijas. Jūs runājat par noteikto termiņu. Jūs runājat, vai jūs runājat par 4. marta Eiropas Savienības tiesas sprieduma termiņu vai par kampānijas noteikto termiņu vai jūs pašu noteikto termiņu? Un runājot par īstenošanu. Te ir runa par bīstamajiem atkritumiem un sadzīves atkritumiem. Jūs sacījāt, ka šī kontrole ir nacionālās, kom, na, nacionālās dalībās kompetence. Bet kā tad jūs varat šīs divas lietas saskaņot? Kā jūs varat novērot, vai īstenošana ir atbilstoša prasībām, tad, ja kontrole patiesībā ir uh, nacionālo varas iestāžu pārziņā. Man šķiet, ka te ir skaidrs bažas. Es tiešām, vai es tiešām jūs labi saprotu, kad jūs sacījāt, ka tas fakts vien, ka Tercino izgāstuvi atrodas nacionālā parka teritorijā, nav pārkāpums, bet tas nozīmē, ka tiešām šī direktīva ir jāgroza. Tas taču ir pilnīgi nepieņemami. Un tāpēc lūdzu atbildiet, vai es pareizi jūs sapratu. Un visbeidzot, eh, komisārs Patočnika kungs apmeklē šo reģionu, tā es dzirdēju, un ja es pareizi saprotu, viņš pats savām acīm skatīsies, kāda ir šī situācija februārī. Vai viņš tiešām pats apmeklēs šīs atkrituma izgāstuvis, vai viņš vienkārši tādā veidā visu šo procedūru paildzinās? Paldies! Dzień dobry, dziękuję pańs, pani. Mm. Labdien, paldies. Saka Sonija kungs. Sonija ir miņā, kurā jūs przewodniczącą. E, Tālāk nākamais runātājs manā sarakstā ir Maconī kundze no lūguma rakstu komitejas lūdzu. Prezidente, grazie. Gra Paldies priekšsēdētājiem. Galvenokārt gribētu pateikties par to, ka jūs man devāt vārdu, kaut arī es nemaz neesmu šīs komitejas eh, locekle. Bet šeit ir runa par jautājumu, kas uh, skar ne tikai reģionu, kuras pati nāku Itālijā, bet uh, eh, Merkīs kundze jau to pieminēja, kā lūgumrakstu rakstu komitejas priekšsēdētāja, ka šis jautājums arī ir saistīts savstarpēji. Vispirms gribētu teikt, ka es uh, esmu pateicīga komisijai par to uzmanību, ko tā ir veltījusi šim jautājumam, arī par centieniem, ko tā ir uzsākusi pret kampāniju. Tā ir situācija, kas izraisa bažas visā Itālijā. Tā ir ļoti iesīkstējusi situācija, kas jau sen pastāv. Un tā jau kļuvusi par lielu problēmu reģionam, kas atrodas grūtībās. Bučēlī kundze jau runāja arī par uh, savu dienas komandiem, par misiju uz uh, Itāliju, uz Nepā, uh, Neapoli un uh, Kampāniju, un viņai bija iespēja konstatēt, ka atkritumi vēl ar vienu atrodas uh, ielās. Un nav nekāda apsaimniekošanas plāna. Arī mums tas ir eh, ļoti labi, ka Eiropa šeit eh, pievērš uzmanību un eh, ļoti uzmanīgi novēro mūsu reģionu, jo visas iestādes, kas Itālijā strādā ar atkritumu izvēršana tiek piespiestas tādā veidā rīkoties ātri Šeit es gribētu vēl pieminēt kaut ko papildus. Mums bija divas uzklausīšanas, un tur kopā ar citiem kolēģiem es uh, uzklausīju jauno kampaņas reģiona atbildīgo par vidi, un tur bija arī tikšanās ar jaunievēlēto priekšsēdētāju kampānijas reģionā. Un uh, klāt bija arī atbildīgais komisārs un uh, Regi ģenerāla direktorāta priekšsēdis. Un uh, viņi deva arī savu piekrišanu. Pučēri kundze norādīja arī uz laika grafiku. Līdz gada beigām ir jāizstrādā atkrituma apsaimniekošanas plāns, un nākamajos, nākamā gada trijos mēnešos tas ir uh, definitīvi jāpieņem, bet ir runa arī par šo plānu saturu. Uh, Jaunā reģiona valdība piekrita šādu plānu izstrādāt un arī pieturēties eh, pie tā, ko Bučēlas kundze to tikko kā pieminēja, ko vides ģenerāla direktorāts eh, šeit nosaka par atkritumu izvešanas struktūru, par, par atkritumu sadalīšanu un pārstrādi. Uh, Tas nozīmē, ka atbildīgi ir uzņēmušies e, šo atbildību. Es ceru, ka tas tiks arī īstenots. Nav jau runa tikai par e, termiņu ievērošanu. Atkrituma apsainakošanas plāna saturs ir tikpat svarīgs. Tā kā lūguma rakstu komitejā tas tika arī apsolīts. Merkīs kundze bija delegācijas vadītāja misijai uz Itāliju un uh, lūgumrakstu komiteja vadīja šo darbu kampaņā. Gribētu arī precizēt kaut ko, kas attiecas uz termiņiem. Runa šeit bija par uh, obligāti ievērojamiem laika termiņiem. Tur bija 12 līdz 24 mēneši, lai īstenotu lēmumu, lai pieņemtu uh, atkrituma apsiekšanas plānu, kā Eiropas kopiena tiesa to prasīja. Eiropas kopiena tiesa Itālijā šeit eh, Itālijā apsūdzēja, jo šāda plāns nepastāv. Bet vienlaikus ir jāņem vērā arī saturiskie aspekti, kā tos nosaka Eiropas Savienības likumi. Man šķiet, ka to ir ļoti svarīgi precizēt. Īstenībā es gribēju uzdot arī jautājumu Bet eh, tā kā tas jau tika izteikts arī kolēģi izteikumos, arī Merkļus eh, kundzes teiktajā eh, procedūra saskaņā 260. pāntu, jūs varētu iedomāties, kā Itālija to visu uztvēra, kad mediji pievērš uzmanību šai problēmai. Tad bija tāds iespējas, ka mūsu reģions atkal ir līguma pārkāpšanas procedūras centrā Bučēra kundze to jau teica, ka šī procedūra 260. panta, 260. panta procedūrā to var tikai tad īstenot, ja šis plāns attiecas uz reģioniem, ja tas nav nākamā gada pirmais trīs mēnešos netiks pieņemts. Un es esmu pārliecināta par to, ka tas viss uh, notiks saskaņā ar paredzētajām normām. bet es uzskatu tieši tāpat, kā kolēģi Merkīs kundze, kas attiecas uz eh, viņas izbrīnu par eh, atkritumu glabātuvi, kas ir eh, ierīkota Nacionālajā parkā. Un kas tur ir sakartība ar direktīvu? Visi pēdējos mēnešos uh, Eh, ir eh, ļoti satraukušies par to, kas neatbilst atkritumu izgāstuvi direktīvai, un tagad Bučēlas kundze saka, ka tas nesot pretrunā šai direktīvai. Es to pieņemu eh, zināšanai un uztver to pozitīvi, jo tas nozīmē, ka Itālija tomēr atkritumu direktīva ir ieviesos saskaņā ar likumdošanu, tas man nomierina, bet no otras puses es labprāt no komisijas uh, gaidu, ka tā pievērstu īpašu uzmanību šādām situācijām. Mums ir vidas likumdošana, un eh, tur ir eh, aizsargājumās zonas, aizsargājumie parki, uz kuriem attiecas īpašas normas, un es uzskatu, ka ir drusku pārsteidzoši un dīvaini, ka šeit eh, šāds iespējamās izgāstuves uh, nav izslēgtas no šādām aizsargājumiem zonām. Līdz ar to es gribētu pabeigt savu runu, bet gribētu jebkurā gadījumā vēlreiz pateikt, ka es pilnībā esmu gatava sadarboties ar komisiju, lai pātrinātu paziņojuma izstrādi, arī saziņa komunikācijas starp vietējām iestādēm un komisiju ir ļoti būtiska, lai vietējās iestādes varētu izpildīt savus uzdevumus paredzētajā laikā. Kas ir ļoti svarīgi komisijai? Paldies! Paldies! Tālāk Rivelīni kungs, tad Prodi kungs, Arsenis, Rosi Varbūt es gribētu palūgt jūs izteikties īsi, jo mēs gribam vēl kaut ko izrunāt līdz pusdienas laikam. Arī vēl līkums. Prezidente, ejo. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu iepaldies. Bučēlis kundze runāja ne tikai kā Eiropas parlamenta deputāts, bet arī kā šī reģiona, kas ļoti cieši pārstāvis. Šim reģionam tagad ir pievērsta ļoti liela Eiropas parlamenta un Eiropas sabiedrības uzmanība, pamatojoties to, ka situācija ir ļoti dramatiska. Es gribētu šeit eh, piekrist arī komisāram, jo komisārs prasīja, ka līdz kāda beigām ir jāstrādā apsaimniekošanas plāns. Un pēc iespējas vairāk tas ir jāpieņem. Tālāk par naudas sodiem, ko varētu uzlikt kampaņas reģionam. Tā patiešām ir absurda situācija, ka 2010. gadā pastāv vēl ar vienu šādu dramatisku situāciju. Es saprotu tos uzdevumus, kas ir jāveic komisijai. Es arī saprotu, ka komisija sevi uzskata par tādu kā tiesnesi, lai cīnītos pret uh, nespējīgām administratīvām iestādēm. Bet kas no tā visa ir guvis labumu, kā atkritumi atrodas uz ielām? Cik daudz uh, Vācija nopelnījusi, piemēram, ar uh, atkritumu likvidēšanu, bet tas šodien nav diskusijas centrā. Šeit rūkst viena lieta. Proti, komisijas paskaidrojumos nebija nekāda paskaidrojuma par to, kā mēs varam izbēgt šo dramatisko situāciju ar atkārtojumu. Mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts, un, protams, ka mums tur vajadzētu palīdzēt arī tiem, kuri ir nonākuši grūtībās. Tur nav iespējams uh, lietai pietuvēties tikai birokrātiskā veidā un uh, pieņemt noteikumus kampaņai un domāt par sodiem, bet mums ir arī vienreiz jāpadomā par to, kādā veidā mēs šo krīzi varam izbeigt, jo kampaņa ir Eiropas Savienības uh, stabila daļa. Arī reģionu, reģiona priekšādātēm es gribēju pateikt, ka uh, mēs ļoti nobušdījušies un jāievēro termiņi, ko Bučēla kundze jau tikko kā izklāstīja. Man ir jautājums Vai ir programma Eiropas pilsoņiem kampaņām? Es eh, šeit eh, lūgumrakstu komitejā iesniedzu Neapoles lūgumu komentāru. Mm, ļoti daudz cilvēku vienkārši netiek ņemt nopietni. Svarīgi ir tas, eh, kā tiešām saukt atbildības eh, tos, ka, kuri tiešām atbild par to, ja tagad iedzīvotāji no tā visa cieši. Tādēļ man ir eh, jautājums Pučēlis kundzē, vai viņa varbūt varētu argumentēt arī savādāk, ne tikai domāt par sodiem, bet arī par palīdzības sniegšanu kampaņas reģionam. Vai ir šādi veidi plāni? Tālāk man arī ir vēl viens precīzs jautājums par to, ko teica Bučēras kundze sākumā. Viņa teica, ka Itālija no revīzijas palātas eh, puses tai 22 tūkstoši eiro par dienu ir jāsņem sots Itālijai tādēļ, ka tā nav pareizi ierīkojusi arī Milānā uh, atkritumu izgāstuves. Man ir vēl viens jautājums. Vai blakus Itālijas solidaritātei varbūt pastāv arī Eiropas solidaritāte. Paldies! Dziękuję. Kolejnym mówcą jest pan Paldies! Tālāk ir Vitorija Prodi. Paldies priekšēdētājiem! Es uzskatu tāpat, kā tikko kā minēja kolēģi. Un īstenībā Itālija, kā tā rīkojas, tas eh, nekādu labu iespēju neatstāja, bet mums jāraukās patiesībai acīs. Tā ir dramatiska situācija. Bet ir arī daudz citi reģioni Itālijā, kur uh, situācija izskatās ļoti labi. Piemēram, Boloņas uh, provincē es esmu strādājusi, un tur ir ļoti svarīgi, svarīgas iekārtas, un tur izveidos infrastruktūras atkritumu pārstrādē un uh, atkritumu apsaimniekošanai. Tur arī liela atkritumu sadedzināšanas iekārta. Un uh, ir arī vēl trīs atbalsta atkritumu glabātuves. Tātad resursi Itālijā pastāv, lai risinātu šo problēmu. Mums šeit ir nepieciešama solidaritāte, un tā reizēm trūkst arī Itālijā pašā, lai šo problēmu risinātu efektīvāk. Es to galvenokārt vēlos pavēstīt kolēģiem un apstiprināt, ka Itālijā pašā arī ir resursi, lai risinātu šo problēmu. To gribētu teikt arī kolēģiem, kuri to varbūt tā īsti neizprot. Es uzskatu, ka ir svarīgi, ka valstī pašā atrod resursus, lai panāktu risinājumu. Protams, ka ir jādomā arī par organizētās noziedzības uh, eksistenci. Un īstenībā tas uzdod vislielāko jautājumu. Dziękuję koledze Prodi. Paldies. Tagad Arsenis kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot jautājumu jautājumu komisijai. Vai šis nacionālais parks ietilpst Natura 2000 tīklā? Būtu ļoti labi, ja dzirdētu atbildi pirms turpina savu jautājumu, jo mans jautājums ir saistīts ar Natūru. Vai jums ir kāda informācija par to atbildi? Jā, man ir šāda informācija. Proti daļa no nu, Vezuvio Nacionālā parka. Tas ir Itālijas Nacionālais parks, tad Vezuvija parks ir daļa no Natūra 2000 tīkla vai esošais poligons, kas atrodas tieši pie robežas šim parkam. Vai tas ir Natūra 2000 ietvarā? Es nezinu, bet esmu diezgan pārliecināta iekšēji, ka tas nav daļa no Natūra. Tad es no jūsu atbildes secinu, ka šādas izgāstuves varētu funkcionēt arī Natūra 2000 zonās. Ja tas tā ir, tad tas ir ļoti nu, svarīgs jautājums, liela problēma. Un mums vajadzētu pārskatīt, kāda veida bīstamās aktivitātes šobrīd ir pieļaujamas vietās, kur ir doma aizsargāt bioloģisko daudzveidību. Ja e, tas tā ir, tad es gribētu pievienoties tiem citiem kolēģiem, kas arī izteica bažas par šo jautājumu. Paldies! Oresto Rossi kungs. Paldies jautājumus par uh, atkritumiem kampaņā Itālijā, protams, nav nekas jauns Itālijā. Tur vietējās iestādes eh, nav rīkošos pareizi ekonomiski, un tām nav izdevies eh, likvidēt atkritumus. Citi reģioni bija jāuzņem viņu atkritumi, piemēram, Lombardijā un citos eh, reģionos tas tā bija. Kolēģis Rivaldīnī tie nav nekādi cietēji iedzīvotāji Neapolē, bet tieši otrādi tie, kuri, kuriem šis, šie atkritumi bija jāuzņem citos reģionos, viņi nemaz nedala šos atkritumus. Un viņi atkal ievēl un ievēl no jauna tos pašus tautas pārstāvis, kuri nevar atrisināt šīs problēmas, un beigu beigās valstī ir jāiejaucas. Ja tagad ir šāda dramatiska situācija, katastrofa, un varbūt tas viss var novest arī pie veselības traucējumiem iedzīvotājiem. Ja tad, eh, protams, ka tas viss ir milzīga problēma. Tas viss atrodas eh, Nacionālā parka tuvumā, un situācija bija tāda, ka īstenībā neko citu nevarēja darīt. Ir svarīgi, lai reģioni paši nodrošinātu to, ka atkritumi tiek dalīti, lai viņi pieturas pie sastādītiem plāniem būvē iekārtas, ja reģioni paši to nedara, tad uh, komisija uzliks naudas sodus, un es vēlētos, lai tas patiešām šim reģionam būtu uzlikti naudas sodi, un tie, tie arī maksātu šos naudas sodus, bet ne jau citi Itālijas iedzīvotāji. Viņi par to ir atbildīgi, viņi ir radījuši šos atkritumus, uh, nav likvidējuši, nav sadalījuši, un 20 gadus viņi šos atkritumus sūta uz citiem Itālijas reģioniem. Tagad atkal ir tā, ka visi šie atkritumi uh, ir jāved uz citiem Itālijas reģioniem. Jūs saprotat to, ka mēs arī neesam pārāk laimīgi par šādu situāciju. Tādēļ es gribētu, lai komisija darītu nepieciešamo, lai šis plāns patiešām tiktu arī īstenots. Mums ir nepieciešams izdarīt lielu spiedienu. Reģionām ir jāsaprot. Reģionām ir jāizteno šis plāns, tas jāievēro, vai arī tiks uzlikti naudas sodi, un šīm vietējām iestādēm tās ir jāmaksā, kur nebija spējīgi izdarīt savu darbu. Dziękuję panu Rossi. Pan Džum, Udžas Džum. Paldies, Rosī kungs, Džumbārī kungs. Grācie. E- Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka ir e, jāpamatojas uz objektīvo situāciju. Tā ir e, situācija, kur nevar pieņemt uh, iedzīvotāji tomēr pastāv uz to, ka viņiem ir tiesības dzīvot eh, veselīgu dzīvi, un es domāju, ka tiesības uz veselību ir vissvarīgākais šajā jautājumā. Šeit runa ir par eh, atkritumu izgāstuvi dabas aizsargājumā zonā. Un eh, vienmēr ir bijis tā, ka Eiropas likumdošanā šādām zonām ir īpašas tiesības, bet, kā jau es teicu, tie ir objektīvie kriteriji. Blakus tam ir varēja citi apsvērumi. Kolēģis Rosīkungs eh, runāja par eh, atkritumu apsaimniekošanu šajā reģionā. Viena lieta mēs nedrīkstēt aizmirst. Gadiem ilgi jau ir bijis tā, ka no Ziemeļa Itālijas un eh, no Ziemeļa Eiropas indīgie atkritumi ir tikuši vesti uz citurieni, un tās atrodas ļoti daudz nelegālās atkrituma izgāstuvēs, kurus pārvalda mafija tā nav tikai kampaņas problēma, tā ir valsts problēma, varbūt tāpat ir Eiropas Savienības problēma. Un es eh, atbalstīšu iniciatīvas, kas šorīt no rīta tiek prasītas no komisijas puses. Tas ir ļoti svarīgi. Un, eh, protams, eh, mūsu premjerministrs Berlusconi ir apsolījis to visu atrisināt, kad viņš pagājušā mēnesī viņš vēl teica, ka pēc diviem nedēļām tas viss jau būšot atrisināt. Pagājušā nedēļa viņš vēl to teica runāja par trim dienām, kad viss tikšot atrisināts. Es domāju, ka viņš eh, pārāk daudz svin svētkus, un viņš ir tik pārguris, un uz viņu kalīgi nevar paļauties, eh, ka viņš vispār eh, domātu par Eiropas iedzīvotāju problēmām. Tādēļ es atbalstu lēmumu, kas nāk no komisijas puses, iet tieši pa šo ceļu. Paldies! Uh. Zanim oddam głos e, przedstawicielowi. Jā, paldies. Pirms došu vārdu atkal komisijai, vēl Fielīnī, kungs grib runāt. Minūto, skūzī, prezident. Es atvainojos, runāšu tikai um, vienu minūtīti, uh, Rivelīnī kungs. Pavisam īsi gribētu norādīt uz to, ka pirms sešiem mēnešiem, tikai pirms sešiem mēnešiem, uh, Uh, kampaņā tika ievēlēta vietējā valdība, reģiona vadība. Ir jāparaugās precīzi, kas par ko ir atbildīgs uh, šo uh, jauno reģiona valdību. Vispirms vajadzētu, viņiem vajadzētu dot laiku, jo viņi jau ir sazinājušies ar komisiju, ar Bučēlas kundzi. Cienījamas kolēģis un draugs Rosija arī norādījusi to, ka vietējās reģionālās iestādes uh, viņiem ir jāatbild par savām kļūdām. Vēlētos, lai tas attiecas arī uz atkritumi izgāstuviem Milānā. Un eh, šeit eh, arī uzņēmumus eh, ziemeļos ir jāsauc pie atbildības, kas izmanto kampaņu kā atkritumu izgāstuvi. Mēs esam 27 valsts Eiropas Savienībā, un ja mēs patiešām rīkosimies vienoti, tad mēs nedrīkstam pieļaut, ka ir otrās eh, šķiras pilsoņi. Mums kopā jārisina visa uh, problēma. Citādi nav Eiropas Savienība. Dziękuję panu Rivelini teraz. Paldies, Rivelini kungs. Un tagad došu vārdu Eiropas Solidarity pārstāvim un, un komisijai arī, lai atbildētu. Paldies, priekšsēdētāji, tā kā lielākā daļa cilvēku runā itāļu valodā, es arī atbildēšu itāļu valodā. Esmu pārliecināta, ka tulkojums arī būs labs, saka komisijas pārstāv. Vispirms es gribu pasvītrot, ka manas atbildes attiec tikai uz komisijas kompetenci. Un kādas citas idejas, kas nav komisijas kompetencē, es varbūt neietvēršu savā atbildē. Vispirms gribētu atbildēt Markisa kungam. Es ļoti ceru, ka jūs sapratīsiet to, ko es saku. Jūs uzdevāt ļoti konkrētu jautājumu. Jūs vaicājāt, ka, lai izvērtētu 206. panta procedūru, komisijai vajadzētu ievērot termiņus un atkritumu apsaimniekošanas plānu. Ko jūs domājat ar termiņu, ar gala datumu? Es domāju, ka atbildu šo jautājumu paskaidros arī citus jautājumus, kurus mēs izskatām. Tālāk Eiropas kopienu tiesa ir teikusi, ka tiesas spriedums ir jāīsteno pēc iespējas ātrāk, bet tas ir jādara arī saprātīgā laikā. Šajā konkrētajā gadījumā tiesas sprieduma izpildes sastāv no trim daļām. Vispirms ir plāna pieņemšana Un šajā plānā ir jāietver visi vajadzīgie elementi un plāna īstenošana arī ir jāparaksta. Ir paredzēts noteikts laika grafiks, noteikts plāns, jo ļoti grūti iedomāties, kā būs izvietotas 8 miljonu tonu eko atkritumu 12 mēnešos, 12 mēnešos kā varēs to izdarīt pēc iespējas ātrāk, sakārtot šīs eko pakas. Tātad mēs no komisijas puses uzraudzīsim šo situāciju. Un vēl Es gribēju pieminēt terciņo izgāstuvi. Tā īstenībā nav izgāstuvi vienkārši vieta, kas tiek izmantot kā atkritumu izgāstuvi. Šeit nav tāda likumdošanas akta, kas aizliedz izvietot atkritumus parkos, tomēr mums ir dzīvotņu direktīva, kur ir noteikts šāds liegums vai precizēta šāda atkritumu izvietošanas situācija. Tur ir atrunāta situācija, kad atkritumi tiek izvietoti noteiktos apstākļos vietās, kas ir Natura 2000 ietverā. Tur ir procedūra, kas ir precizēta direktīvas 6. panta 3. un 6. panta 4. punktā. Es jau teicu, ka viss, ko mēs darīsim sākot no 4. marta tālāk uz priekšu, lai īstenotu tiesas spriedumu, tas ir jādara saskaņā, pilnīgā saskaņā ar um, Eiropas vides likumdošanu. Un mums ir jāievēro arī atkritumu apsaimniekošanas direktīva. Un ne tikai šī direktīva, ir arī citas direktīvas, kas noteikti ir jāievēro. Es vēl gribēju atbildēt uz Rivelino kunga komentāriem. Jūs vaicājāt par sankcijām. Vispirms ir kopienu tiesa, kas savā spriedumā norāda sodnaudas summas. Ja komisija griežas tiesā otru reizi, tad mēs no komisijas puses varam piedāvāt savu viedokli par soda naudām, bet tas mums nav obligāti jādara, jo Eiropas kopiena tiesa var brīvi pēc saviem ieskatiem lemt un arī attiecīgi izteikt spriedumu. Un tā kā šis spriedums ir adresēts, adresēts dalībvalstīm, tad tas ir dalībvalstu kompetencē izlemt šo jautājumu par soda naudām. Šķiet, ka esmu atbildējis uz dažādiem uzdotiem jautājumiem priekšsēdētā kungs. Paldies Učēlas kundzei, saka Sonika kungs. Es gribētu sveikt mūsu vidū 35 viesus no LOA. Viņus ir aicinājis Parīzes informācijas birojas. Tātad esiet sveicināti mūsu vidū, un ja jums ir kādi jautājumi par eh, tiesu aktu vides jomā īstenošanu, tad jūs tos vēl varat uzdot, mums vēl ir nedaudz laika. Pirmo jautājumu gribu uzdot Sandrīna Berlē par bioloģisko daudzveidību. Oh, Sandrīna Belijē, atsimredzot, ir pamat uz telpu, tad mēs varam pāriet pie nākošā jautājuma. Karina Kanet Bašas kundze, viņa arī nav telpā, saka Sonika kundze. Amorkunaitis kundze. Runājot par ūdens pamatdirektīvu. Es eh, uzdošu trīs jautājumus Ebers kunga vārdā. Tad viena ir par eh, ūdens eh, pamatdirektīvas īstenošanu, kas uzliek par pienākumu dalību valstīm aizsargāt uh, ūdens, uh, bas, uh, jūras upju gultņu basēns. Eh, cik dalībās ir, eh, ir sniegušas informāciju par, eh, par šiem pasākumiem, cik nav un kas vispār ir darīts? Pēc tam ir jautājums par rīču regulu. Vai jūs varētu pastāstīt, kāda ir situācija šīs regulas īstenošanā? Un vai šīs regulas pārskatīšana varētu būt nepieciešama, ja tā, tad līdz kuram laikam? un vai komisija uzskat par nepieciešamu paplašināt šo rīšu direktīvu. Un nākošais jautājums no Sebera kunga ir saistīts ar sesto pamat eh, pamatprogrammu. Tas attiec uz eh, veselības un uz eh, vides noteikumiem. Kā tiek īstenot šī sastāv vides rīcības programma? cik lielā mērā tās īstenošana ir noslēgusies. Tad tāda ir jautājuma, ja es vēl varētu piebilst vienu jautājumu no savas puses. Komisija runāja par ārhūsas konvenciju un par sabiedrības līdzdalību. Kāds ir komisijas uzskats? Vai sabiedrības līdzdalība vides aizsardzības procesos ir efektīva un vai komisija to neuzskatu par tiešām formālu pasākumu, bet drīzāk par reālu instrumentu. Paldies! Paldies eh, kolēģei Morgūnaitei! Diemžēl, saka Sonika kungs, mums nebūs laika apspriest visus šos jautājumus šodien. Mums būs jāgaida līdz nākošajai sanāksmei Taču varbūt eh, komisija varētu atbildēt uz trešo jautājumu par, dar, par ūdens um, pamatdirektīvu un tad Julijus Garsija. Komisijas pārstāvis. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tātad te izskanēja trīs konkrēti jautājumi par eh, ūdens eh, pamatdirektīvu un, un par uh, ūdens, uh, par upju gultņu uh, aizsardz, pārvaldības plāniem, tā cik valsts tos ir publicējuši, cik nē, un kā tas ir saistāms ar, dar, ar ūdens ietvar direktīvu. 12 dalību valstis līdz termiņam ir komisijai paziņojuši par saviem uh, upju gultņu vadības plāniem līdz 22. martam. Tā ir Bulgārija, Čehija, Latvija, Luksemburga, Nīderlanda, Austrija, Slovākija, Somija, Zviedrija un apvienotā karalisti. Vēl četras dalībvalstis ir paziņojušas par saviem upju ūdens gultņu pārvaldības plāniem pēc šī termiņa. Tā ir Ungārija, Īrija, Igaunija. Un mēs esam sākuši pārkāpumu procedūru pret pārējām 11 dalībvalstīm, ar tām dalībvalstīm, kas nav izpildījuši šīs uh, ūdens pamat direktīvā ietvertās prasības. Es domāju, ka tev vēl ir svarīgi norādīt uz to, ka divi šādi gadījumi, divas lietas pret Beļģiju un pret Lietuvu ir saistīts ar daļēju upju gultņu pārvaldības plānu neievērošanu. Tātad šīs valstis ir iesniegušas daļējus upju gultņu pārvaldības plānus, taču tie nesadz visas prasības. Un attiecībā uz otro jautājumu, kā upju gultņu pārvaldības plāni ir publicēti, cik tādi ir. Mēs esam saņēmuši 110 upju gultņu pārvaldības plānus, un tas nozīmē, ka 60 sešu plānu vēl arvien trūkst. Turklāt mēs esam saņēmuši daudzus paziņojumus par starptautisko plānu pieņemšanu. Runājot par pēdējo jautājumu, prasību konsistence saistībā ar ūdens pamatdirektīvu. Mēs jau esam sākuši novērtēt, vai paziņotie plāni atbilst ūdens pamatdirektīvai, bet šis darbs vēl turpinās. Mēs paredzam uh, nonākt uh, eh, divpusējā kontaktā ar dalību valstīm 2011. gadā. Un tad, ja mēs secināsim, ka daži plāni neatbilst ūdens pamatdirektīvai, tad mēs sāksim pārkāpumu procedūru. Katrā ziņā Eiropas komisija ir paredzējusi publicēt ziņojumu par ūdens pamatdirektīvas īstenošanu, pamatojoties uz tās ūdens gultņu pārvaldības plānu novērtējumu. Un tā būs daļa no 2012. gada dokumenta par Eiropas Savienības ūdeņu uzraudzību. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Es gribētu pateikties runātājam, kurš pārstāvēja saziņas komiteju Eiropas parlamentā pēdējo astoņu gadu laikā, un viņš arī regulēri atbildēja uz mūsu jautājumiem. Viņš tagad pāries citā amatā, mēs jums vēlam sekmes jaunajā amatā, un es tikai gribētu uzdot jautājumu, vai vēl ir kādi jautājumi, ja ne, saka priekšsēdētājs. Tad mēs turpināsim debas par. Uh, iepriekš izskanējušiem jautājumiem nākam, nākamajās sanāksmēs. Un mūsu nākošā sanāksme notiks 24. un 26. janvārī. Paldies!